Um, I'd, I'd like well... Dārgie kolēģi, es gribētu jūs sveikt šajā īpašajā sēdē par Eiropas Savienības patērētāju tiesībām, par transponēšanu ieviešanu, un tā ir pirmā iespēja mums noturēt formālu sēdi kopīgi ar nacionālajiem parlamentiem, un mēs cerīgi raugāmies uz viedokļa apmaiņu, uz jūsu pieredzes uzklausīšanu, un arī mums ir svarīgs jautājums, varbūt pat viens no nozīmīgākajiem eh, patērētāju likumdošanas e, grozījumos šajā parlamentā vēl sasaukumā. Mēs, mūsu sasaukums gan tuvojas beigām, bet mēs esam priekšlikumu saņēmuši. Un es gribētu organizēt pilnu diskusiju ar jums, ņemot vērā jūsu viedokļus, uzklausot jūsu viedokļus. Un es gribu tāpēc visus sveikt šajā sēdē un aicināt izteikties. Pēc tam arī. Et, Mēs uzklausīsim eh, ievadu vārdus un apsveikumu vārdus, ko sacīs tādā Usilīgs. Viņš ir vicepriekšsēdētājs komitejā, kas nodarbojas ar Nacionālo ekonomiku, lauksaimniecību un transportu eh, Čehijas Republikas parlamenta senātā. Un eh, viņš ir mūsu vidū, tāpēc, ka šodien mēs sadarbojamies un strādājam Čehijas prezidentūras vadībā, tāpēc es došu uzreiz vārdu jums, Ģiveka kungs. Ďakujem, eh, pani predsedkyne, dámy a pánové. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu apsveikt jūs Čehijas senāta Prāgā vārdā. Un mēs esam uzaicināti pielīties šajā sēdē, jo mēs ekstensīvi skatām patērētāju likumdošanu. Un šī likumdošana nozīmīga Gan Čehijas republikā, gan daudzās citās jaunās dalībvalstīs, kur ir samērā jauna, vēl nav pietiekami attīstīta, nav tādā līmenī, kā tā ir nostādīta vecajās dalībvalstīs, un man ir prieks par to, ka Čehijas eh, eh, parlaments eh, arī strādā pie šiem jautājumiem, pie kuriem, pie kuriem strādā Eiropas komisija, un šie jautājumi, kas ir uzņēmumu tiesību aizsardzība, tirgotāja aizsardzība, patērētāja aizsardzība to, kuri pārdod, ražo savus eh, izstrādājumus un produktus, it īpaši ņemot vērā dažādas iespējamas negodīgas prakses, kas ir iespējams, tāpēc šis dokuments ir ļoti nozīmīgs mūsu darbā. Ļoti svarīgi ir tas, lai mēs eh, vērstu uzmanību uz eh, godīgu biznesu, godīgu tirdzniecību, un patērētājiem būtu jāsaņem augstas kvalitātes preces un pakalpojumi visu laiku. Tāpat esmu patīkami pārsteigts, ka mēs esam šeit tik plaši pārstāvēti, un es ceru uz auglīgām diskusijām un veiksmīgiem secinājumiem. Jā, turpina priekšsēdētāji, varbūt mēs uzreiz, tad varam pāriet pie pirmās sesijas, un es tikai gribētu atgādināt atsevišķus mūsu parlamentu noteikumus, kas varbūt atšķirs no jūsu parlamentu noteikumiem. Jūs varat aizpildīt pieteikumu runas laikam, jūs to iesniedzat zālziņiem, kuri atrodas zālē, kuri savukārt tos nodos man, lai varētu piedalīties debatēs jūs priekšā nav vārdi, tāpēc jūs aizpildāt pieteikumu ar savu vārdu un saņemat uzstāšanās laiku. Un mēs uzreiz pāriem pie mūsu pirmās sēdes. Iesākumā es gribēju arī atgādināt to, ka drīz ieradīsies komisāri Kūņeva. Viņa ir būs klāt pavisam drīz, un sveiksim viņu ierodoties, un pirmajā sēdē mēs skatīsim pašreizējās debatas, un arī jūs daudzi savās Nacionālajās eh, parlamentu komisijās skatīsiet un jau skatāt patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus. Mēs eh, savā komitejā uzskatām un norādām to, ka strādājam ļoti neparastā laikā, tāpēc, ka finanšu un ekonomiskā krīze ir ietekmējusi gan uzņēmējus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 vai harmoniska likumdošana. Vai jums nav tulkojuma? Tās bija tehniskas problēmas, lūdzu pārbaudiet ar tehniķiem, vai darbojas jūsu tulkošanas kanāli. Yes, okay, the commissioner's arrived. Okay, can I ask you if you've got... Tātad, vai visi tagad dzird tulkojumu, visi man dzird, labi, tad mēģināsim, mēģināsim turpināt eh, sēdi. Eh, komisāra Kuņieva jau ir ieradusies, viņa ļoti aktīvi strādā patērētāju tiesībai sardzības ziņā, un būtu pat, eh, jāsaka, intensīvi strādā, mēs regulāri tiekamies, viņa regulārs viesis mūsu komitejās, un mums ir prieks, ka viņa ir kopā ar mums arī šodien. Uh, Tā tad arī tulkošanas eh, tehniskā puse ir, nu, problēma ir atrisināta. Mēs turpinam tā tad mūsu sēdi par, kā jau es sacīju, norādot to, ka mēs strādājam īpašā laikā, kas ir ekonomiskas un finanšu krīzes laiks, un mēs gribam. Mēs uzskatām, ka mums būtu jādomā par patērētāju aizsardzību visās 27 valstīs, un kamēr šāds līmenis nav eh, sasniegts, eh, mēs eh, uzskatām, ka tomēr, kamēr nav viss caur visās 27 valstīs nodrošināts vienāds patērētāja aizsardzības līmenis, tomēr patērētāji mēģinās patērēt preces un pakalpojumus savās dalībvalstīs. Tāpēc es gribētu izmantot iespēju, kāda mums ir ar šo likumdošanu, lai redzētu, kā mēs varam stiprināt un konsolidēt iekšējo tirgu, virzot patērētāju tiesību aizsardzību likumdošanu, stiprinot to. It īpaši par to mēs runāsim mūsu sēdes otrajā daļā, un patērētāja tiesība priekšlikums ir ļoti nozīmīgs eh, priekšlikums patērētāja tiesība aizsardzības ziņā, Un jūs savās eh, eh Nacionālo parlamentu komisij, komisijās arī varētu skatīt, un mēs esam pārliecināti, ka jūs skatāt šos notiekumus, kā jūs zināt, E, ar jauno direktīvu tiktu nomainītas esošās horizontāls direktīvas, kas ir balstīts uz minimālu harmonizētu, e, harmo, harmonizēšanu, lai mēs varētu virzīties, virzīties uz pilnīgu harmonizāciju. Da, dalībvalstis var pieņemt e, esošos vai paturēt stingrākus patērētāju aizsardzības likumus, taču šeit tiktu noteikti Eiropas kopienas noteikumi, no kuriem dalībvalstīm atkāpties nebūtu tiesību Un tie e, tomēr neizslēdz to, ka vispārīgi līguma slēgšanas notiekumi varētu būt spēkā atsevišķās dalībvalstīs. Es gribēju jums darīt zinām lēmumu, kuru mēs pieņēmām savā komitejā 10. novembrī. Mēs izlēmām, ka mēs turpinām, es turpinu virzīt šo priekšlikumu kā komitejas priekšsēdētāji kopā ar vicepriekšsēdētājiem un sadarbojoties ar mūsu politiskiem koordinatoriem, kuri varētu būt politisko grupu virzītāji, un mūsuprāt tas ir viss, vispiemērotākais veids, kā šo darbu virzīt, lai mēs varētu nonākt pie maksimālām, maksimālas vienošanās. Tāpat arī mums ir jāapzinās to, cik šis priekšlikums ir plašs un sarežģīts, kā arī ierobežotie laika resursi mūsu parlamentam, kas mūsu četras nedēļas, kas ir atlikušas līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, mazliet ilgāks mācību periods, bet eh, darba nedēļas ir tikai četras, un šī dokumenta kopijas ir izsūtītas nacionālajiem parlamentiem, un arī mums notiks eh, pilnas debates ko, ar komisāri Kuņevu pēdējā mūsu plenārsēdē maijā. Un arī politiskās grupas jau ir darījuši zinām, ka tās vēlas sagatavot rezolūcijas, lai sniegtu atsevišķas norādes pār uh, jautājumiem, kas ir jāiekļauj šajos dosjē. Lai, var, lai darbs varētu tikt turpināts jaunajā parlamentā un jaunajā komitejā. Un viens no pirmajiem jautājumiem, kas mums ir jāskata, ir vērot uh, ietekmes izpēti, ko ir nodrošinājusi mums komisija lai varētu vispirms izrunāt, kā tad mēs esam nonākuši pie jaunā priekšlikuma, tāpat arī jau ir notikušas viedokļa apmaiņas ar ieinteresētiem personām, taču, kolēģi, es zinu, ka ieinteresētība pār šo priekšlikumu ir bijusi tik milzīga, ka mēs nebijām spējīgi uzaicināt tik vienu piedalīties, tāpēc mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas, lai mēs varētu eh, veidot šo konferenci tieši saistē, lai varētu mūsu darbam sekot. Un arī gribu norādīt, ka mūsu, e, mūsu viedokļa apmaiņas ir bijušas ļoti auglīgas, kā arī mums ir iespējas uzklausīt interesētās puses un uzklausīt ne tikai to, Eh, kas mūsu darbā ir pareizi un kas eh, ar ko ir interesētās puses apmierināts, bet arī, arī iebildumus, lai mēs varētu tik tiešām nodrošināt augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību. Mēs esam uzaicinājuši 27 valstu pārstāvis arī pastāvīgo repre, eh, pārstāvniecība pārstāvis, un mēs uzdodam jautājumu, ja šis priekšlikums ir jāpie, būtu jāpieņem jūsu dalībvalstī, ko tas nozīmētu runājot par jūsu nacionālo patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Ārkārtīgi svarīgi dalībvalstī šos jautājumus ir identificēt un pēc tam sniegt mums atgriezinisko saikni. Vēlāk mums būs mutiskais jautājums, kas atspoguļo darba dokumenta garu. Darba dokuments ir ar ļoti skaidru aptvērumu. Tajā tiek piedāvāti galvenie aspekti, harmonizācijas līmenis. Es šobrīd negribu ieslēgt detaļās, jo es gribētu arī dot iespēju mūsu kolēģiem izteikties. Taču jums dokuments būs pieejams, un kā jau es sacīju, es gribētu lielā mērā paļauties uz jūsu devumu lai mēs varētu izveidot efektīvu un derīgu likumdošanu. Uh, Tāpēc es e, tūlīt došu vārdu Ģilika kungam savas komisijas vārdā. Un pēc tam izteiksies, ne atvainojiet priekšstādātāju pārlabo, vispirms es došu vārdu komisārai Kuņevai, un pēc tam mēs pāriesim pie debatēm. Thank you very much, Arlene. Paldies, Arlīna, un esiet sveicināti visi, manuprāt. Šis ir ļoti nozīmīgs mirklis uzsākt diskusijas pār svarīgu pagriezienu Eiropas patērētāju tiesību aizsardzībā, un es gribētu šodien veltīt savu stāšanos komisijas priekšlikumam par direktīvu par patērētāju tiesībām. Es augsti vērtēju jūsu devumu šīs e, direktīvas veidošanā un ceru, ka var rēķināties ar jūsu atbalstu gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Taču ir ļoti svarīgi tas, lai mēs nepazaudējam no redzes loka likumdošanu, kura jau ir izveidota un kur darbojas Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc es gribētu teikt dažus vārdus par ieviešanu un par stiprināšanu jau spēkā esošajai likumdošanai dalībvalstīs, kura, kā es saprotu, ir otrās sēdes top temats šodien pēcpusdienā, un par e, prasību iesniegšanu no patērētāju puses. E, mūsu mērķis ir izveidot tādu stratēģiju, e, kurā veidotos veselīgi tirgi, kuros patērētāji var darboties e, brīvi, paļāvīgi un kurā būtu veicinātas pārobežu inovācijas. Veselīgu un konkurētspējīgu tirgu veidošana ir galvenais sastāvdaļa, lai varētu veicināt un veidot Eiropas ilgtermiņu konkurētspēju. Un vēl aizvien ir ļoti daudz ko darīt, lai iekšējais tirgus varētu darboties vēl labāk mums visiem. Pašreiz Eiropas likumdošanas eh, iespaidā un ietekmē Mums ir savs eh, regulējošais, eh, savs regulējošās struktūras, taču, eh, taču noteikumi ir ļoti sadrumstaloti. Mums rīcībā ir Roma 1 direktīva, bet mēs pašreizajā situācijā ir ikvienam, ikvienam tirgus dalībniekam jāpielāgo savi E, savi tirgus noteikumi 27 dažādām likumdošanas sistēmām. Tā ir ļoti liela administrīva nasta un tāpēc. It īpaši pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos mums šis jautājums ir e, jārisina. Vispirms es gribētu e, nosaukt dažus piemērus sadrumstalotībai. Piemēram, Čehijā un Francijā atteikuma periods tālpārdošana ar septiņas dienas apvienotie karalistē Septiņas darba dienas savukārt Dānijā un Maltā tās ir 14 un 15 kalendāra dienas attiecīgi. Tādējādi mums pat nav vienprātības par to, kā mēs dienas skaitām, vai tās ir darba dienas vai kalendāra dienas. Un e, kāda veida aizsardzība un signāli tādā gadījumā mēs varam nodrošināt un nosūtīt patērētājiem un uzņēmējiem, lai, lai palīdzētu uh, Eh, palīdzētu viņiem izmantot šo kopīgo tirgu. Tāpēc nebūtu nav pārsteidzoši, ka dažkārt tirgotāji izvēlas nepārdot ārvalstu patērētājiem tiešsaistē. Šodien tikai viens no pieciem mazumtirgotājiem, 21% nodarbojas ar pārobežu tirzniecību, tomēr 50, kas šobrīd nenodarbojas ar pārodzību tirzniecību, ir norādījuši, ka tie būtu ieinteresēti šādā tirzniecībā, ja atbilstības izmaksas varētu tikt ievērojami samazinātas. Un no vakardienas un jau no šodienas, eh, no vakar iesākās un šodien turpinās patērētāju samits šeit, Briselē. Mēs veidojam patērētāju tīklus, mums ir regulātori, mums ir arī atsevišķi uzņēmēji, kas ir izrādījuši interesi par dalību šajā notikumā. Jautājums par to, ka uzņēmēji atsakās eh, pārdot citas valsts patērētājiem, eh, kļūst par sava veida politisku jautājumu, tīpaši runājot par austrumu valstu pārstāvjiem, uh, kur ir jauno dalībvalstu pārstāvji un uzdod jautājumu, ka varbūt mēs tiekam savā veidā sodīti, tāpēc, ka mēs esam iestājušies vēlu, un tas ir sava veida signāls par otras klases Eiropas pilsoņiem. Jūs zināt, ka tā tas nav tu, un es gribētu ar jums kā politiķiem dalīties viedoklī, ka tirgus nebūtu nav tik vienkārši veidojums un ik viens tirgus signāls var tikt interpretēts arī politiskā ziņā. Es saprotu, ka gan tirgotāji, gan patērētāji var apmūst, apjukt un e, nebūt gatavi pilnībā izmantot iekšējā tirgus iespējas. Un tieši šajā jomā es esmu izņēmus, e, izlēmusi strādāt. Tāpēc gribētu runāt par diviem jautājumiem, kā mēs varam uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu un kā patērētāji var gūt lielāku labumu no šīs Eh, situācijas. Un es domāju, ka galvenokārt mums ir nepieciešams atbrīvot Eiropas mazumtirgu un veidot patērētāju paļāvību, kas ir eh, visai tiešā atbilstībā ar komisijas priekšlikumu. Un priekšlikums ir rezultāts pēc plašām konsultācijām ar sabiedrību. Tas nav sarakstīts komisijas kabinetos. Un priekšlikums ir paredzēts, lai varētu uh, stiprināt patērētāju tiesības, garantēt vienlīdzīgu aizsardzību patērētājiem, neatkarīgi no tā, kur un kādā veidā tie iepērkas, ja, ja vai tiešsaistē, vai uz ielas. Uh, Un arī ir jau tikuši uzdoti jautājumi, un es vēlos teikt, ka šie jautājumi ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Es e, cieši ticu, ka mūsu, e, mūsu patērētāji, vai tie būtu Prāgā vai Berlīnē vai kurā citā vietā Eiropā, būtu interesēti iegādāties preces e, no ārvalst, ārvalstīm, vai tas būtu no Maltas, Parīzes, Kopenhāgenes, Ljubljanas patērētāju. E, izvēle vienmēr ir patērētāja tiesības priekšlikums nav viss tālāk, tālāk ejošais. Tomēr, taču tās ir labas ziņas Eiropas 500 eh, miljoniem patērētāju, un tas uzlabotu krietni vien administratīvo situāciju. Tāpat arī tas palīdzētu eh, padarīt maigāku visai bargo finansiālo un ekonomisko klimatu, ar kuru mēs saskaramies šobrīd. Un e, mērķi šeit ir divi - maksimalizēt patērētāju labklājību un nodrošināt e, maksimālu aizsardzību. Un mēs e, esam, protams, pārliecināti, ka viena pati šī direktīva nespēs atrisināt globālās finanšu krīzes problēmas, lai gan, ka, lai gais to negribētu. Uh, un atrisināt visas problēmas, ar kurām saskars patērētājs šobrīd. Tas sniedz ļoti nepieciešamus risinājumus patērētājiem. Piemēram, tiek ieviesti jauni noteikumi, kas ir stingri attiecībā uz piegādi. Ļoti bieži viena no lielākajām problēmām pārobežu tirdzniecībā ir tieši piegādi. Un kā daļa no priekšlikuma preces ir jāpiedāvā, jāpiegādā 30 dienu laikā it visur Eiropā. Tāpat arī būs jauni noteikumi attiecībā uz eh, bojāģumiem vai zudumu, kas nodarīts eh, transportēšanas laikā. Un E, tādējādi tiktu krieti vien uzlabot situāciju daudzās dalībvalstīs, kurās pieaugēja komercija un kurās patērētāji saskārs ar nepiegādi, piegādes problēmām, bojātu izstrādājumu piegādi, zaudumiem piegādes laikā. Un e, tādējādi mēs <clears throat> nonākam pie situācijas, ja prece nav piegādāta, nav maksājuma. Tāpat arī uh, mēs esam paredzējuši iespēju atkāpties no e, tālpirkuma līgumiem. E, šobrīd tas ir iespējams Čehijas Republikā un Francijā, tāpat arī. E, mēs esam aizlieguši dažādas jau iepriekš atzīmētas izvēles patērētājiem jo, piemēram, piemēram, ļoti bieži tīmekļu vietnēs arī eh, tādi formulāri ir paredzēti. Un mēs vēlamies eh, krietni vien paplašināt eh, šo regulas aptvērumu, lai tas attiektos arī uz tirzniecību, kas notiek jūsu dzīves vietā. Tāpat arī mums ir krietni vien iestrādāts tālpārdošana, pateicoties jaunām definīcijām tiek aptverti visi tālpārdošanas līgumi. Un tas palīdzēs uzlabot patērētāju aizsardzību tādās valstīs kā apvienotā karaliste un Dānija. Tāpat ir stingras, eh, stingri pienākumi runāt par caurskatāmību. Jums ir jābūt informētiem par jebkādām garantijām, depozītiem no debīta vai kredītkartēm. Patērētāji varēs atkāpties no tā pārdošanas līgumiem, nosūtot vienkāršu e-mailu vai vēstuli, kas var tikt uzrakstīta brīvā tekstā ir jaunas melnais un pelēkais saraksts ar ļaunprātīgiem līguma termi, termiņiem, lai patērētāji nevarētu iekrist lamatās ar kādiem sīka drukas tekstiem vai neredzamiem tekstiem, un arī tas ir noderīgi pašiem uzņēmējiem, lai saprastu, uz kādas platformas tie atrod, un arī visbeidzot ir vienlīdzīgas informācijas notiekumi, tāpat kā citām tiešsaistes transakcijām. Man ir uzdots jautājums, vai šis priekšlikums ir paredzēts un draudzīgāks patērētājiem vai uzņēmējiem, it kā abas šīs puses būtu e, uh, diametrāli pretējas. Mana pārliecība ir tāda, kas ir noderīgs uzņēmējiem, ir noderīgs patērētājiem un otrādi. Ne jau vienkārši tāpēc, ne jau vienkārši iemesla dēļ mūsu komiteja sauc INCO, to sauc par iekšējā tirgus un patērētiesība aizsardzības komiteju. Un, lai varētu funkcionēt tirgus, ir nepieciešami labi informēti patērētāji, kuri pilnībā īsteno savu lomu. Un es gribētu pārliecināt jūs, ka šis priekšlikums neuzliek par pienākumu atkāpties dalībvalstīm no vispārīgiem līgumslēgšanas likumiem un noteikumiem, ne arī atkāpties no legālajām garantijām attiecībā uz pakalpojumiem, vai tie būtu e, digitālie vai celtniecības pakalpojumi, vai arī nespiež eh, uzlikt papildus komerciālas garantijas. Es eh, no sirds ticu, ka visaugstākā līmeņa eh, patērētāju aizsardzība un skaidra tirgus noteikumi iet roku rokā. Mums ir biznesa iespējas visā Eiropas Savienībā. Mēs gribam atsacīties no likumdošanas, kas ir novecojis, kas neatbilst tirgus realitātei, un lai varētu uzlabot tirgus situāciju, cenu, zem pazemināt cenu, cenu līmeni un uzlabot patērētāju paļāvību kopumā. Un es ceru uz konstruktīvu sadarbību likumdošanas procesā eh, nacionālā līmenī, padomē un, protams, Eiropas parlamentā. Un tagad es gribētu pievērsties pie vēl viena ļoti svarīga jautājuma, kas ir Eiropas patērētāju aizsardzības noteikumu ieviešana. Eiropas Savienības likumdošana. Eh, ne kam nekalpo, ja tā tiek, ne, pie, netiek pienācīgi ieviesta nacionālā līmenī. Un komisā, komisija sadarbojas ar, ar visiem attiecīgiem dienestiem un nacionālajiem dienestiem, lai varētu savlaicīgi un pienācīgi transponēt šos noteikumus. Un tad, kad, tad, kad eh, likumdošana ir transponēta, tad arī komisija sniedz savu palīdzību. Es gribētu tagad ilustrēt eh, eh, šos vārdus, kad divās vai vairākās uh, situācijās. Nacionālie likumi ir ieviesti visās dalībvalstīs runājot par negodīgajām tirgus praksēm, kamēr mēs pieliekam pūliņus, lai varētu nodrošināt to, ka šie noteikumi attiec uz direktīvu ar pārkāpumu procedūru, un tagad mēs skatām uz veidu, kā likumdošanu īstenot dalībvalstīs. Vienotā uh, vienota piemērošana nozīmē to, ka vienādā veidā tiek visi noteikumi attiecināti uz līdzīgiem gadījumiem, un tāpēc arī ir jāaptvēr jaunas tirdzniecības prakses, kas parādās tirgu. Un esmu paredzējis izveidot vadlīnijas par likumu ieviešanai. Un mē, mēs eh, ceram uz to, ka mēs esam iestrādājuši eh, pamatkoncepcijas šajā dokumentā. Dalībvalstis ir transponējušas eh, likumdošanu, būs transponējušas likumdošanu nākamā gada jūnijā, un tāpēc komisija organizē divas tikšanās Viena ir jau notikusi novembrī, un otra notikusi pagaisā mēnesī. Nolūks ir paskaidrot eh, transponēšanas not, noteikumus, un tāpat arī komisija ir izveidojusi interaktīvu tīmekļu vietni, kas ir paredzēta direktīvas transponēšanai, lai varētu atvieglot diskusijas un veidot vislabākās prakses starp dalībvalstīm. Un runājot par ieviešana, manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, lai patērētāji tiktu aizsargāti ar stingriem noteikumiem, lai tie tiktu aizstāvēti taisnīgi un godīgi. Lielākā daļa tirgotāju ir godīgi, taču ir tādi, kuri e, finansiālu guvuma dēļ ir gatavi nodarīt zaudējumu patērētājiem. Un šāda veida abuzīva un negodīga uzvedība pieprasa veidot eh, ieviešanu no dalību valstu puses un ir jāpiešķir resursi un pilnvaras, lai varētu šādus gadījumus novērst, noteikt, novērst un pilnībā izbeigt. Ir jādod iespēja izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas, lai varētu efektīvi strādāt pārrobežu vidē, tādā kā iekšējais tirgus. Un šim nolūkam mums ir kopīgi jāpieliek pūliņi, lai varētu šie noteikumi darboties vien, vienādi visā Eiropas Savienībā. Un manas galvenās prioritātes ir izveidot vislabāko likumdošanu, kas nebūs vislabākā, ja mēs nestrādāsim pie tās. Mm -hmm ieviešanas. Daudz jau ir paveikts, taču esam pārliecināti, ka var izdarīt vēl vairāk. Un komisija turpina uzskatīt, ka sadarbība šajos sektoros tiek koordinēta un ir izveidots pārbaudas saraksts ar 30 punktiem, kuri ir izveidoti sadarbībā, piemēram, ar eh, gaisa pārvadātāju nozari, lai varētu to attiecināt uz tiešsaistes eh, biļešiegādiem. Tā, tālāk mēs esam veikuši pārbaudas at, mobīlo telefonu sakaros, r, lai nevarētu dažādu zvana toņu vai citu tu, pasākumu tirzniecība pārkāpt, eh, pārkāpt esošos tirgus noteikumus. Jūnijā mēs ņemam vērā darbības, kas ir nepieciešams, lai identificētu darbības un trūkumus, lai varētu nodrošināt veiksmīgu patērētāju tirgus uh, veidošanu. Un visbeidzot, daži vārdi, kas vēl par vēl vienu jautājumu manā prioritāšu sarakstā, un tā ir e, patērētāja prasība. Praksē patērētāji saskars ar lielām barjerām, lai novesto jautājumu līdz tiesai. Ļoti bieži tās ir augstas izmaksas, un tas nozīmē, ka viens no pieciem patērētājiem Eiropas Savienībā nepieprasa tiesā atlīdzību par summām zem 1000 eiro. Bez tam patērētāji nezin, kādi e, prasījuma līdzekļi ir pieejami. Ļoti daudzi E, patērētāji paliek zaudētājos negodīgas tirgotāja prakses dēļ, un komisijas skata šo problēmu. Un mums ir komisijas pētījumi šajā sakarā, kā arī mēs esam sagatavojuši zaļo grāmatu, uz kuru mēs esam saņēmuši vairāk nekā 200 atbilžu. Tāpat alternatīvas eh, strīdu at, atrisināšanas schēmas, kā mediācija, ir pieejami un šķīrētiesas, taču ne visās dalībvalstīs. šādi mehānismi, pat ja tie pastāv, pēdējos gados ir izmantoti ļoti nedaudz, tāpēc ir iespēja uzlabot šo sistēmu, lai to varētu izdarīt. Zaļā grāmata skata visplašākās iespējas, kādas tiktu piedāvātas publisks sti eh, eh, noteikumu stiprinājums un citi pasākumi, ko varētu iztenot vai no nu ar saistošiem vai nesaistošiem instru instrumentiem. Un Neieslīkstot detaļās, es gribētu darīt zinām, ka atkarībā no konsultāciju rezultātu komisija skatīs nākamos soļus. Ir svarīgi apzināties, ka mums šobrīd ir iespēja padarīt patērētājas tiesības par spēkā sošām, un tas ir mūsu mērķis. Un es sagaidu atbalstu no jums, gan pieņēmot eh, patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanu Eiropas Savienības lī, līmenī, gan arī nacionālajā līmenī. Tas viss ir gan mūsu uzņēmēji, gan patērētāju tiesības interesēs. Paldies jums, es mēģināju izteikties maksimālīs, taču šis ir ļoti interesants un aizvien pieaugošs dosie. Paldies! Much, Now... Paldies, komisārs Kons. Tagad vārds jums. Gribēju jūs tikai informēt, ka esam uh, priecīgi, ka mums ir. Uh, daudz deputātu šeit, un uh, daudz tomēr ir atgriežusies savās uh, mājās, jo uh, viņiem ir jāpiedalās priekšvēlēšana kampaņā, bet mums ir seši ļoti aktīvi deputāti. Tubona kungs, Harbora kungs, Lehner kungs, Švāba kungs, Hēdz kungs un Grulēs kundze. Un arī Bašvan kungs ir turpat. Es jūs neredzēju, jums nevajadzētu sēdēt tur aizmugurē. Uh, Viņi ir pilntiesīgi komitejas biedri un arī ļoti aktīvi ir mūsu darbā, un es ceru, ka viņi iesaistīsies debatēs. Un ir arī, protams, klāt mūsu viesi no dalību valstīm, un tāpēc es gribētu dot jums vispirms uh, vārdu. Vispirms dosim vārdu diviem Nacionālo parlamentu deputātiem un pēc tam mūsu Eiropas parlamentu deputātiem. Vispirms Maltas pārstāvis uh, Farožija kungs. Paldies, priekšsādētāji! Esmu priecīgs, ka varu piedalīties šajā sanāksmē par Eiropas patērētāju tiesībām, par šo patērētāju tiesību likumu. Uh, Tūkstošiem Maltas pilsoņu nesen stājās rindā pie mūsu partijas ēkas, lai parakstītu dokumentus, kas prasa mums sagatavot juridiskas procedūras pret valdību, lai viņi saņemtu kompensācijas par viņu maksāto reģistrācijas nodevu par automobīļu reģistrāciju Maltā. Uh, Pagājušā gada janvārī bija pozitīva atbild no Kovāča kunga. Manam kolēģim eh, Luisam Grekam tika snieda šāda atbilde, kad viņš uzdeva parlamentāro jautājumu par šo uh, problēmu. Maltas valdība tomēr negrib bildīt šo te tūkstošiem maltiešu patērētāju prasības, kura uh, nav pat uh, informējusi patērētājs par viņu tiesībām uz kompensācijām. Un es uh, piekrītu Greka kunga priekšlikumam par patērētāju tiesībām, ka vienīgais veids, kā var aizsargāt patērētājs pret uh, nacionālo valdību uh, ļaunprātīgu izmantošanu, ir tāda nopietna sistēma, kur uh, privātās un valdības intereses tiek apvienotas vienā vienībā, neatkarīgā institūcijā. Uh, Vislabāk būtu, ja to sastādītu indivīdi, un tikai šāda institūcija vai iestāde var regulēt eh, cenas un arī, piemēram, um, sabiedrisko pakalpojumu jomu, piemēram, elektrības, ūdens cenas, eh, tarifus eh, par kanalizāciju vai, piemēram, lidostu noteiku nodevas, un tādējādi sistēmai ir jābūt saskaņotai visās 97 dalību valstīs, lai varētu nodrošināt vienādu aizsardzības līmeni. Nesen dramatiski ir pieaugušas enerģētikas cenas, energoresursu cenas Maltā. Protams, tos nekad neataisnoja Nacionālā valdība. Un patērētājs, klients ir jāaizstāv un uh, nedrīkst eh, kļūt par upuri kaut kādām matemātiskām formulām un veidiem, kā neefektīvas valdības aizslāž savus budžeta caurumus. Un eh, jūs priekšlikums par harmonizētu ieviešanu eh, ir pasākumu, lai aizstāvētu patērētājs un Maltas lietā, par ko jau es atsaucos par PVN, informācija vien par patērētāju tiesībām, par to, kā viņi var uh, Uh, tātad uh, iegūt kompensāciju par nepamatotiem PVN maksājumiem par reģistrācijas iemaksām uh, nāca četrus gadus par vēlu šī informācija. Un nav informēti patērētāji par šām tiesībām, un šāda netaisnība ir turpinājusies jau gadiem. Maltas iedzīvotāji, protams, tika nepareizi informēti, un ja Eiropas eh, parlamenta eh, deputāts eh, Muskāt kungs un Lois Grēks nebūtu pacēluši šo jautājumu 2007. gadā, kad viņi rakstīja Kovāču kungam par šo jautājumu, tad līdz šai dienai šie nevainīgie patērētāji vēl joprojām nebūtu saņēmuši nekādu informāciju. Tā ir klasiska uh, lieta, klasisks gadījums, kad valdība novilcina laiku un neīsteno patērētāju tiesības. Uh, Tāpēc ir jāveido tāda sistēma, kurā patērētais ir aizsargāts e, tieši saņemot informāciju, un ja netiek saņemta informācija, tad viņam arī jāsaņem aizsardzība. Priekšsādātais kundze vajadzētu skatīties, e, kas mums būtu jādara, e, lai ieviestu tiešus pasākums pret valdībām ja tās neievēro uh, Eiropas Savienības patērētāja aizsardzības likumdošanu. Paldies! Paldies! Došu vārdu nākamajam runātājam un pēc tam Eh, kādam no Eiropas parlamenta deputātiem, vai es lūdzu, varētu jūs lūgt eh, izteikties tikai trīs minūtes, jo sādāk visiem nebūs iespēja izteikties. Nākamais ir Karla Manlī kundze no Francijas. Lūdzu. Excusez-moi. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, Paldies, eh, priekšsēdētāji komisārs kundze. Jūs sniedzāt jau zināmus atbildes elementus savā uzstāšanās eh, laikā, taču ir nepieciešams uzlabot eh, patērētāju statusu, un, lai to varētu paveikt, nu, mēs atbalstīsim visi direktīvas priekšlikumu. Tomēr šobrīd mums ir tāda sajūta, ka visas iezvēles iespējas runājot par maksimālu harmonizāciju tomēr nav pietiekami izsvērtas, un tāpēc e, šķiet, ka šis teksts ir labvēlīgs uzņē, uzņēmējiem un nevis patērētājiem, kā jau tas izskanēja jūsu uzstāšanā sākumā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka vairāk mūsu jautājumi nav raduši skaidras atbildes. Ir jāizvairās no neskaidrībām, Un šaubas konkrēti attiecās uz pielietojuma sfēru, e, kas e, vienā e, un citā nodaļā vai pantā ir atšķirīga, un tāpēc mums paliek iespējas, ka šī pielietojuma sfēra nesakrīt. Atsevišķos gadījumos var iesaistīties nacionālas struktūras, citos gadījumos nē. Tāpat Vai šie jautājumi attiec uz ikdienas patēriņu precēm, kā piemēram maize vai avīzes, tāpat arī e, kāda šeit ir saikne ar e, civilikumu. Francijā mums ir iespēja turpināt izmantot e, E, tās garantijas, ko paredz mūsu civilikums. Šis, e, šī, šie konkrētie gadījumi jau ir skatīti darba grupās, vai jūs varat apstiprināt, ka nebūs nekādu problēmu ar šiem jautājumiem, un tāpat abuzīvās klauzulas, un kā tiek izmantoti e, kompensāciju mehānismi aizsardzības, patērētāja aizsardzības ziņā. E, Šie teksti tomēr neizklausās eh, pietiekami pārliecinoši, un mēs sagaidām no komisijas korekcijas un precizējumu šajā tekstā. Paldies, eh, komisārs kundze, paldies priekšsēdētāji, un tagad eh, mani kolēģi Eiropas parlamenta deputāti vispirms Malkoms Harbors. Paldies priekšsēdētājs, gribēju silti sveikt mūsu dalību valstu parlamentu deputātus šeit pie mums Eiropas parlamentā un varbūt izteikt arī pāris piezīmes par eh, to, kas mūsuprāt ir eh, svarīgi šajā visā pasākumā, jo man liekas, ka mēs arvien vairāk apzināmies to, ka patērētā tiesība aizsardzības ieviešana praksē uh, Eh, tā kā eh, patērētājs to redz, vai viņa tiesības ir aizsargātas un mehānismi, kurus izmanto dažādas dalībvalstis. Tie visi ir ļoti svarīgi komponenti, kas ir jāņem vērā, formulējot eh, likumu Eiropas līmenī. Un komisija, protams, konsultējas ar plašu ieinteresēto loku, un jūs visi droši vien strādājat ar savu valdību un patērētāju tiesību organizācijām, un šī viedokļa apmaiņa ir ļoti būtiska. Uh, Nesen mēs pasūtījām pētījumu par uh, negodīgo komercprakses direktīvu ieviešanu uh, praksē, un tur uh, ir dažādas atšķirības. Tas, protams, ir būtisks progress, varbūt būsiet par to dzirdējuši. Un uh, tas man uh, noved pie tā, ko es gribēju teikt, kas ir svarīgākais uh, pēc tā, ko jūs eh, teicāt priekšsēdētājs kundze par patērētāju aizsardzības direktīvu. Ņemot vērā to, ka tagad mēs eh, skatāmies uz stratēģiju un domājam par to, es eh, apšaubu dažus pieņēmumus, bet domāju arī par to, kā var virzīt šo priekšlikumu uz priekšu. Mums īstenībā ir iespēja jūs šeit iesaistīties un virkni no jums ieskaitot arī manas valsts parlamenta deputāts, jau iesaistās, bet mums ir beidzot laiks uh, iesaistīt uh, viedokļu apmaiņā uh, šīs te visas puses par, un padomāt par to, kā iet tālāk. Un es gribētu jūs paskatīties ietekmes novērtējumu, ko ir veikusi komisija, un mums būtu interesanti uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par to, vai jums šķiet, ka šis ir pareizais virziens, jo tas tiešām tad uh, noved mūs pie šiem plusiem, kādi ieguvumi tad ir maksimālajai harmonizācijai uz vietas. Uh, un visas procesuālās problēmas, kas tur tiek eh, radīts vai varētu rasties jūsu valstī, vai eh, šie te ieguvumi ir lielāki par problēmām, kas varētu rasties, jo tas ir eh, ļoti būtiski, lai notiktu šī te līdzsvar panākšana tirzniecībā, un iekšējā tirgus komiteja, protams, vēlas, lai iekšējais tirgus pavirzās uz priekšu un attīstās, bet ne jau uz patērētāju tiesību aizsardzības samazināšanas rēķina Eh, patērētājiem ir jāzina, eh, kur viņš var vērsties, lai panāktu taisnību. Es domāju, ka šī ir ļoti laikā sēde un um, varbūt, ka jūs varētu savā darba programmā arī sniegt informāciju par jūsu viedokli. Paldies! Tagad Brenstrorms kundze no Zviedrijas, lūdzu. Fru ordförande, allmänt sett är Sverige positivt till förslaget. Paldies, priekšsēdētāji. Vispārīgi runājot, Zviedrija eh, pozitīvi vērtē šo priekšlikumu un mēs arī atbalstītu pilnu harmonizāciju, pilnvērtīgu harmonizāciju, lai paredzētu pati maksimālu aizsardzību patērētājiem. Manuprāt, šī ir laba patērētāja aizsardzība un tā balstās uz uh, nopietniem uh, juridiskiem nosacījumiem par patērētāja aizsardzību. Uh, Mūsuprāt, ir jābūt augstam patērētāja aizsardzības līmenim, mēs nevēlamies, lai tas tiek mainīts nepreizajā virzienā, tad, kad tiek harmonizēta noteikumi. Mēs eh, nevēlamies, lai tiktu harmonizācija veikt uz leju, mēs vēlamies izmantot eh, priekšrocības, ko dod harmonizācija un uh, Eh, lai varam eh, paaugstināt patērētā aizsardzības līmeni dalību valstīs. Mēs ceram, ka varēsim uzlabot lietas patērētājiem, bet arī tirgotājiem, un tas veicinās uzticību pārobežu tirzniecībai. Līdz ar to būs lielāka konkurence un labākas cenas. Mēs cenšamies nodrošināt, lai uh, aizsardzības līmenis patērētājiem tiktu paturēts ļoti augsts. Tas būtu gan patērētāja, gan tirdzniecības uh, uzņēmuma interesēs. Direktīvā ir daži nosacījumi, kas mūsuprāt ir diezgan neskaidri. Piemēram, ja mēs skatāmies uz eh, preču un pakalpojumu pirkšanu, tad uh, ir uh, svarīgi, lai teksts tiktu formulēts tādā veidā, lai tiktu noskaidrot neskaidrie jautājumi, jo patērētājiem un tirgotājiem tas ir ļoti būtiski, un mums ir jānodrošina, lai noteikumi būtu ne tikai harmonizēti, bet lai tie tiktu vienlaicīgs arī eh, padarīti skaidrāki, un lai tie ir paredzami. Eh, mūsuprāt, eh, kopēji noteikumi varētu uzlabot attiecības starp klientiem un tirgotājiem. Paldies! Then, uh, Paldies! Tagad Krunigas kundze no Slovēnijas, lūdzu. Not, Un eh, lūdzu, labojiet, ja es nepareizi izrunāju eh, jūsu vārdu. Mans vārds ir Silva Čanuga no Slovēnijas. Paldies, ka es varu izteikties. Slovēnija pilnībā prie, piekrīt mērķiem, kas ir noteikti direktīvā. Mēs tomēr domājam, ka pilnīga harmonizācija nevar notikt uz kvalitātes rēķina, Slovenijā ir ļoti augsts līmenis patērētāja tiesību jomā. Tā to ir panākusi, un likumdošana ir ļoti labi attīstīta. Mēs daudz gadus pie tā strādājām, ļoti daudz, ko paveicām, un es domāju, ka šāda direktīva šos sasniegtos mērķus un arī kvalitātes līmeni patērētāju jomā nevājinās. Tāpēc mums ir tomēr dažas iebildes patērētāju tiesību asociācija, kas ir ļoti aktīva savā darbībā, savos priekšlikumos jau to ir izteikusi, un tomēr vēlos tagad to arī, zinām, jums tiek ieteikts. Tirgotāja definīcija attiecināt arī uz publiskajiem uzņēmumiem. Preces definīciju vajadzētu papildināt arī ar ūdens, gāzes un elektrības terminiem. Uh, starpnieka terminu vajadzētu nedaudz mainīt, jo tas neatbilst tam, kas ir rakstīts mūsu obligātajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesību aktos. Arī atteikuma tiesības vajadzētu paplašināt, proti iekļaut arī informācijas tiesības eh, tirgotājiem. Attiecībā uz nēsošajām atteikuma tiesībām vajadzētu arī līguma nosacījums papildināt, ņemot vērā arī tos iebildumus, kas jau ir minēti direktīvā. Preambulā vajadzētu pieminēt, ka nepieciešams ir skaidri formulēt, skaidra valoda ir nepieciešama, ir nepieciešams arī noteikt, lai nosacījumi, kas e, regulē patērētāja tiesības, ka tie ir obligāti pienākumi, kurus nevar apiet un kurus nevar izslēgt. Slovēnija dot atbalsta patērētāja tiesība aizsardzības jomu un šīs jomas pastiprināšanu. Jaunā likumdošana tiek piemērot jaunajām tehnoloģijām un jaunajām pārdošanas praksēm. Tomēr Slovēnija ierosina iebildi 4. pantam, 26. pantam, runājot par trūkumiem preču piegādē. pērkot iegādājoties lietas un uzrādot kādas trūkums, pret, Slovenijā patērētājs var izvēlēties, vai nu viņš var apmainīt šo preci, tātad, ja ir defekts, vai nu arī saņemt atpakaļ attiecīgo naudu, ko viņš ir samaksājis. Direktīvas priekšlikums tomēr neuzrāda iespēju izvēlēties šādus tiesiskos līdzekļus bet pie mums tas jau ir sasniegts līmenis patērētāja tiesību jomā. Direktīvas priekšlikums nosaka uh, tirgotāju garantijas, kā jau iepriekš tika sacīts. Tāpat arī dažādi citi nosacījumi attiecībā uz kalendāra dienām vai darba dienām. Tas tomēr netiek ņemts vērā un netiek regulēts. Mērķim būtu jābūt optimizācijai un nevis maksimālai harmonizācijai, īpaši ņemot vērā patreizējo krīzes situāciju, kas gan patērētāju tiesību jomā, gan arī tirgotāju un patērētāju aizsardzības jomā būtu nepieciešama. Paldies! Nākošais runātājs eh, Žaks Tubons. Madame la Présidente. Priekšsēdētāji, eh, darbie kolēģi, es Gribētu izteikties eh, mazliet eh, atbalstot to, ko sacīja kolēģis Hārbors. Vispirms es gribētu uzteikt mūsu priekšsēdētāju Makartiju un komisāru Kuņevu, jo abas šajā jomā ir ieguldījušas daudz enerģijas, izdomas un Tas mums būs nepieciešams nākotnē diskusijām šajā parlamentā attiecībā uz direktīvu pār patērētāju tiesībām. Ir skaidrs, ka tā nav joma, kurā mēs varētu virzīties uz priekšu bez politiskās gribas, jo tas ir temats, kas zem tās tīri juridiskās sejas ir ļoti politisks. Tālāk man otra piezīme ir tā, ka Mēs eh, diskusijas uzsākām un redzējām to, ka priekšlikums, kas šobrīd ir iesniegts, radīja nozī politisku nozīmīgu problēmu, konkrēti runājot par maksimālu harmonizāciju. Un šodien mūsu referente Makartie nāks eh, pēc eh, šodien solīja, ka nāks pēc kāda laika klajā ar dokumentu, kas būs ļoti atvērts, lai varētu šos jautājumus skatīt pēc būtības un līdz galam. Un es vēlētos pateikt, ka šajā sakarā e, man īstas skaidrības vēl nav un pārliecības arī nav, bet tomēr vēlos pateikt dažas lietas. Pirmā no tām ir tā, ka tādā pasaulē, kādā mēs dzīvojam šodien, un it īpaši finanšu un ekonomiskās krīzes dēļ, Eiropa nevar izmantot kā iemeslu vai balstīties uz um, sava iekšējā tirgus realizāciju un veidot uh, konkurējošu, uh, eh, veidojot konkurējošu ekonomisku telpu, nevar balstīties uz šo telpu, lai apstrīdētu E, tā, tādus elementus, ko mēs devējam par mūsu sociālo modeli. Dažkārt brīžam liekas, ka šodien pasaulē, pat ja Eiropa pretojas krīzei, tad tā pretojas tāpēc, ka mēs esam uzkrājuši krietni vien daudz likumdošanu, krietni daudz elementu, kas ir kā sava veida sociālie buferi, un es domāju, ka e, tas attiecas arī uz patērētājiem. Ir jāpadomā par šo jautājumu. Iekšējais tirgus pārobežu pat, patēriņš ir nepieciešams, tas ir nepieciešams mūsu attīstībai, bet būsim uzmanīgi tajā, kas, lai mūsu akī netiktu apgrūtināti un apstrīdēti. Otrais jautājums. Mēs nevarēsim neko diskutēt, ja komisija nevar mums iesniegt ļoti precīzi pētījumu par to, kādas sekas, ņemot katru priekšlikumu pantu, mums būs katrā valstī, ja e, direktīva, kas piedāvā maksimālu harmonizāciju, tiks īstenota. Malkolms Harbors to sacīja, un es domāju, ka mēs nevarēsim viņam pozīciju, ja mūsu rīcībā nebūs šādu elementu. Un treškārt, es uzskatu, Un arī vēlos atzīmēt, ka šīs dienas sanāksme ir ļoti svarīga, jo ir eh, klāt Nacionālo parlamentu pārstāvji. Esmu novērojis, ka vairāki Nacionālajie parlamenti ieņem negatīvas pozīcijas attiecībā uz komitejas piedāvāto priekšlikumu subsidiartāts vārdā. Eh, Vācijas Bundesrāte, Senāts, Francijā jau ir norādījuši, ka šī direktīva nav pieņemama, tāpēc, ka tā apstrīd subsidiaritātes principus. Esmu pārliecināts, ka Anglijas augšana apakšpalāta pieņems analoģisku pozīciju pēc kāda laika, un es domāju, ka to vēlos sacīt komisārie Kuņevai, ka tas būs papildu izaicinājums, jo tajā brīdī, kad mēs esam gatavi ratificēt Lisabonu, kas, kur ir gatavi vairāk aizstāvēt subsidiartāti, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs, Eiropas parlaments, nedrīkstam atstāt iespaidu, ka mēs neņemam vērā un negližējam savus kolēģus nacionālajos parlamentos. Lūk, tas ir mans novērojums, un es vēlos piebilst vēl to, ka tas fakts, ka mēs diskusiju šodien veltam jau pieņemtam tekstam, ir Ļoti interesanta iniciatīva, tāpēc, ka, manuprāt, šī iniciatīva, eh, šis parlaments daudz vairāk iegūtu, ja ne tikai ražotu tekstus, bet arī zinātu, kādā veidā tie tiek īstenoti un kā tie ietekmē praktisko dzīvi mūsu Eiropas līdzpilsoņiem. Thank you. Paldies. Un eh, tagad eh, kolēģi no nacionālajiem parlamentiem, Nepalovas kundze no Čehijas republikas. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko godātā priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie kolēģi. Atļaujiet man vispirms IMCO komitejai pateikties par šo sanāksmi. Tādā veidā mums tiek nodrošināta iespēja apmainīties viedokļiem par šo pamatīgo un priekšlikumu, ko ir ieteiks komisija. Tas ir jautājums, kas ļoti tiešā veidā skar mūsu pilsoņu ikdienu. Čehijas repliks senāta nostāja ir tāda. Mēs ar lielu interesi sekojam līdzi tam, kas notiek uh, ar šo priekšlikumu. Mēs esam nodarbojušies arī ar jautājumu, kas skar zaļās grāmatas konceptu, tad, kad tika sākts šis darbs. Un kopā ar valdības pārstāvjiem esam atbildējuši arī uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par ko tad īsti ir runa? Doma ir vienkāršot, lai šī vienkāršošana neradīta neskaidrība attiecībā uz citiem instrumentiem, kas jau pastāv Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc mans jautājums komisārs kundzei. Vai komisija par eh, patērētāju tiesību aizsardzību ir ņēmus, tajā ņēmus vērā arī kopējo tiesību aktu ietveru. 26. martā šajā gadā mēs šo jautājumu pārnājām senātā un mūsu rezolūcijā Mēs atbalstām pilnīgu, jeb ja maksimālu harmonizāciju, lai nerastos, lai nebūtu šāds tiesību aktu sadrumstalojums un lai mēs pat maksimāli aizsargātu patērētāju tiesības. Mēs atbalstām to, ka patērētāja informētība ir pamats, jo tikai tad patērētājs tiešām būs informēts un zinošs. Eiropas kopiena tiesa ir arī izteikusies, un arī senāts piekrīt, ka tiešām pats pamats ir, ja patērētājs ir informēts, kurš arī ir uzmanīgs un arī pats var sagādāt informāciju, balstoties uz to, ko tad viņš, par ko viņš vēlās izšķirties. gan šim parlamentu sasaukumam, gan arī nākamajam vēlos novēlēt veiksmi, turpinot darbu pie šī priekšlikuma, lai mēs varētu visi panākt mūsu kopīgi nospraustos mērķus, un lai mēs panāktu, ka patērētājiem būtu lielāka uzticība iekšzemes tirgumu, un lai mums būtu arvien vairāk pārobežu pirktspēju. Paldies. Tagad eh, no Zviedrijas došu vārdu Sonicānas kundzei. Paldies, priekšsēdātājs kundze, paldies, ka mūs ielūdzāt un paldies komisārei par ievadrunu. Pirms es strādāju parlamentā, es uh, strādāju patērētāja aizsardzībā, un tur es uh, sastapu daudzus cilvēkus, kuri, uh, protams, risināja šos patērētāja aizsardzības jautājumus, un es zinu, ka ir dažādi likumdošanas akti, kur mērķis ir aizstāvēt uh, patērētājs. Zviedrijā, es domāju, mēs varam lepoties ar mūsu patērētāja aizsardzības līmeni, sociāla demokrāti ir strādājuši pie šī jautājuma un centušies tiešām panākt aizvien labāku aizsardzības līmeni. Tagad mēs skatām harmonizācijas jautājumu Eiropas Savienībā šajā jomā, bet mums vajadzētu panākt kaut ko, kas tiešām nāktu par labu patērētājiem. Mums ir jāgūst patērētāju aizsardzība, patērētāju uzticība, un skatot šo direktīvas priekšlikumu, uh, Un mūsuprāt, tur ir ļoti daudz labas lietas, bet ir arī daži riski. Ar pilnīgu harmonizāciju mēs varētu saskarties ar aizsardzības līmeņa samazinājumu patērētājiem. Citās valstīs, saprāt, varbūt šis līmenis paaugstinātos, un tas ir jārisina. Ir dažādi faktori, kas ir jāņem vērā - kultūras atšķirības, valoda, maksājuma sistēmas, drošība. Visas šīs lietas ir ļoti būtisks patērētājiem, viņi tās uztver nopietni. Uh, Sociāldemokrāti vēlētos nodrošināt, lai Zviedrija varētu paturēt savu augsto aizsardzības līmeni patērētājiem, jo tas mūsu patērētājiem šķiet ļoti svarīgi. Paldies, un tagad ir Hedas kundze, kas arī ir uh, deputāte no Zviedrijas, bet Eiropas parlamenta komitejā. Okay. Min kolēģa no Sverige Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies arī kolēģiem no Zviedrijas. Viņi jau pauda daudz ko no tā, ko es gribēju teikt, kā sociāldemokrāti no Zviedrijas, bet gribēju vēl uzsvērt to, ka esmu ļoti priecīga, ka mums ir šeit parlamentā iespēja eh, tik daudz strādāt pie patērētājas aizsardzības eh, jautājumiem, un, protams, tā tie ļoti būtiski, un komisāra Kuņēva ļoti labi strādā, un mēs tiešām priecājamies, ka jūs tik aktīvi strādājat un tik labi sadarbojaties ar parlamentu. Ja mēs vēlamies, lai tirgus attīstītos, mums ir vajadzīgi apmierināti un droši patērētāji. Tāpēc parlamentā mums ir jānodrošina pēc iespējas labākais aizsardzības līmenis mūsu patērētājiem. Esmu ļoti priecīga, uh, ka ir šī jaunā direktīva, priekšlikums un lietas attīstās. Un, uh, Eh, sociāldemokrāti ir arī priecīgi par to, ka mums tagad ir dots vairāk laika, lai mēs varam visu kārtīgi apspriest un eh, izdiskutēt. Un kā Harbor kungs teica, mums ir tiešām jāsadarbojas ar patērētāju organizācijām un nacionāliem parlamentiem. Tas arī ir ļoti būtiski. Un to jau kolēģi teica, bet gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs, sociāldemokrāti, vēlamies harmonizāciju, bet mēs nevēlamies, lai tas mazinātu patērētā aizsardzības uh, līmeni, kas tiek piedāvāts. Mēs vēlamies pēc iespējas augstāku aizsardzības līmeni. Ja mēs runājam par finanšu krīzi, ekonomikas krīzi, kur šobrīd piedzīvojam, tad uh, varētu būt tā, ka cilvēki uh, varētu teikt, ka varbūt nevajag tik augstā aizsardzības līmeni, varbūt uh, vajadzētu tomēr paskatīties uz banku uh, līmeni, kas uh, banku jomu, kur tas būtu bijis noderīgs. Tātad šie jautājumi ir jāskat, ir jāturpina uh, saglabāt šis augstais uh, patērētā aizsardzības līmenis. Paldies. On, uh, to, uh... Paldies. Mēs pārējām pie nākošā runātāja, kas ir Balodakis kungs no Grieķijas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajās ļoti interesantajās debatēs un paldies komisijai par skaidrojumu. Nacionālās likumdošanas sadrumstulotība un četru esošo direktīvu sarežģītība, runājot par patērētāju tiesību aizsardzību ir novedis pie tā, ka patērētājs izrādās ārkārtīgi viegli ievainojums un saskaras ar lieliem šķēršļiem, runājot par pārobežu tirzniecību. Tāpēc komisija pilnīgi pareizi ir uzņēmusies pārskatīt likumdošanu. Tomēr likumdošanas priekšlikums, tādā veidā, kāds tas ir formulēts, vairāk uzstāju uz uzņēmumu vajadzībām, lai uzņēmumi varētu veidot pārobežu tirdzniecību un piešķir mazāk vērības patērētāju aizsardzībai. Es neesmu no tiem, kur uzskata, ka uzņēmumu intereses un patērētāju intereses eh, būtu pretējas eh, vai konfliktējošas. Nebūtu ne. Ir tās jāpiemēro viena otrai, lai varētu veidot priekšrocības un gūmus abām pusēm. Patērētājiem vajadzētu dot iespēju izmantot tirgus attīstību kopumā un pārobežu tirsniecību, taču direktīvas priekšlikums un harmonizācijas procedūra mani neapmierina. Es nezinu, vai tās būs efektīvas runājot par patērētāju aizsardzību. Es gribētu tās apstrīdēt. 2007. gadā Grieķijas valdība pārskatīja likumdošanu attiecībās patērētāju aizsardzību, un šobrīd mūsu rīcībā ir likumdošana, kas ir ļoti efektīva kas tiek plaši pielietota. Likumdošana, likums, kas ap, apraksta e, zināmus e, abuzīvas uzvedības e, modeļus un rīcības modeļus, un ja šis uh, likums tiek īstenots, tad eh, tāda vairs netiks eh, pieļauta. Mums ir eh, liberāla valdība, mēs ticam tirgus brīvībai, taču šī brīvība ir jāierobežo ar zināmiem noteikumiem. Tā tad ir nepieciešams aizliegt jebkāda veida abuzīvās prakses, negodīgās prakses, kas ir jau atrunātas likumdošanā un tam jau būtu jātiek e, norādītam likumdošanā, un mēs vēlamies, lai patērētājiem tiktu iespēja gan izmantot daudzus eh, jaunus izstrādājumus, produktus, partnerus, un tāpat arī vajadzētu dot iespēju piemērot šos noteikumus pastāvošajā likumdošanā un, manuprāt, pārobežu tirsniecības attīstība būs kritisks un būtisks faktors visā Eiropā, tā, lai Eiropa varētu pār, pārvarēt to krīzi, ar kuru mēs esam saskārušies šobrīd. Taču nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt uh, veicināt pārobežu tirzniecību, ja tas notiek uz patērētāju tiesību aizsardzības rēķina gan dalībvalstīs, gan Eiropas Savienības iekšējā tirgu. E, ir jādod iespēja gūt labumu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, jo ja patērētāji uzskata, ka to aizsardzības līmenis ir ierobežots, ja tie konstatē, ka viņu tiesības tiek pazeminātas, tad viņi vairs e, neusticas tirgumu, un tas būtu ļoti slikts scenārijs pilnīgi visiem. Un es ceru, ka, pateicoties šīm debatēm, mēs varēsim sniegt rindu uzlabojumu katrā ziņā lai nemazinātu aizsardzības līmeni Eiropā, un es ceru, ka mēs varēsim atrisināt veselu rindu praktisku problēmu, kā pārdomu termiņš, dienu skaits, kas ir klienta rīcībā, un es ceru, ka mēs atradīsim risinājumus, ir īpaši ņemot pašreizējo finanšu krīzi. Nākošais runātājs Kastro no Itālijas. Grazie, Presidente. Grazie. E... Paldies, priekšsādātājs kundze. Labdien arī visiem. Man šķiet ļoti labi tas, kā Eiropas institūcijas rūpējas ne tikai par līdz šim sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem, bet arī skatās, kā jaunas iniciatīvas var tikt panāktas, lai aizsargātu patērētāju tiesības un aizsargātu tās. Tas ir vēl jo īpaši svarīgi, ņemot vērā patreizējo finansiālo un ekonomisko krīzi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi šeit radīt uzticēšanos starp patērētāju un uzņēmumu. Tas, kas mums šķiet jauns šajā lietā, ir tas, ka tiek domāts vairāk par pārobežu pirkumiem, galvenokārt izmantojot tiešsaistes līdzekļus. Tas ir arī kaut kas, ko daudzi no mums ir izmantojuši, un mēs esam secinājuši, cik ļoti lielas priekšrocības ir šādai pirkšanas metodei. Ir lielāki piedāvājumi, daudz un dažādi katalogi, un mums ikvienam ir iespēja izvēlēties labākās cenas, jo mēs varam salīdzināt. Bet, kā liecina pētījumi, šajā lietā darīt varētu vēl daudz vairāk tieši šādas pirkšanas veidā. Un proti tādos gadījumos, ja mēs uh, uzsākam kādus jaunus procesus un jaunas procedūras, bet izmantojot internetu, jeb tiešsaisti, bieži vien pastāv risks uh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Piemēram, pircais preci nevar pārbaudīt. Nav īsti skaidrības, vai kad viņš preci saņems, vai arī preci būs bez kādiem defektiem. Uh, Tas viss jau ir pārunāts direktīvas priekšlikumā. Šie šādi noteikumi, kā mēs zinām, ir ļoti sadrumstaloti, tāpēc, ka pamatā tiek, tiek balstīt uz minimālo harmonizāciju. Dalību valstīm vajadzētu paredzēt lielāku aizsardzību Un pastāv dažādas sistēmas, kas rada atkal šķēršļus uzņēmējiem gadījumos, ja viņi vēlas savu preci piedāvāt tirgū, kas attiecīgi ir atkal par sliktu pircējiem. Tāpēc ir nepieciešama plašāka harmonizācija, lai panāktu vienotību. Tāpat arī šie noteikumi būtu jāpadara pēc iespējas vienkāršāk lietotājiem, un tiem, tiem jābūt ir saprotamiem, vien, viennozīmīgiem, arī uzņēmējiem skaidri, ir nepieciešams skaidri noteikumi. Un ir vēl kāda lieta, kas nepieciešams, ko nepieciešams harmonizēt. Tā ir juridiskā aizsardzība negodīgas komercprakses gadījumos, kādu īsteno tirgotāju. Galvenokārt runa ir par kolektīvajiem prasībām panākt šādu aizsardzību Un vēl noslēgumā kāda lieta komisāras kundzei Kunevai vēlos gan no parlamenta, gan no mūsu komitejas sirsnīgi pateikties un sveicināt jūs. 23. aprīlī jūs brauksiet pie mums uz Itāliju, un mēs ļoti priecājamies jūs redzēt pie mums. Tad varēsim turpināt šīs sarunas. Paldies! By... Paldies! Tagad Raitovs kundze arī pie mums ieradusies, kas ir vicepriekšsēdētājs šajā komitejā un vadīs otro uh, sesijas daļu, un arī Hantliks kundze ir ieradusies, kas ir mūsu deputējas, komitejas deputāta. Un tagad došu vārdu Švāba kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms vēlos sacīt, ka šī diskusija ar kolēģiem un kolēģiem no valstu parlamentiem ir ļoti noderīga un šādas diskusijas ir nepieciešams. Tās parāda, ka ik viens, kurš šeit Eiropā darbojas, līdzdarbojas šī projekta izstrādāšanā, ir nāk ar savu skatījumu no savas valsts pozīcijas. Es pievienojos visiem iepriekšējiem runātājiem, ka patērētājs nedrīkst tikt uzskatīts tikai par patērētāji ar visām tām īpašībām, kas viņam ir. Patērētāji varbūt arī darba ņemēji un tam līdzīgi. Tāpēc rodas jautājums, kas vismaz mūsu komitejā tiek bieži vien pārunāts. Tātad, ko mēs vairāk aizsargājam? Nevis, ko mēs vairāk aizsargājam, bet kā mēs varam nodrošināt balansu, līdzsvaru starp patērētāju interesēm un starp uzņēmumu interesēm. Vēlos piemetināt, ka patērētājs nevis tiek aizsargāta caur to, ka mēs tiesiskās barjeras uzņēmumiem tik augstas nosakām, ka beigās preču aprite vispār īsti nav nodrošināta. Mums ir jāpasargā patērētājs, nodrošināt, nodrošināt viņam pēc iespējas lielāku preču izvēli. Kuņevs kundze jau uz to norādīja to noteikti vēlreiz varētu pat, vajadzētu paturēt prātā. Un vajadzētu pārdomāt, lai mēs maksimāli atturētos no tādas McDonaldizācijas Eiropas Savienībā, kur rastos dažādas, dažādi ķēžu piedāvājumu uzņēmumi, kas valdītu tirgū. Un vai mēs ar šādu direktīvu neradīsim situāciju, ka mazie un vidējie uzņēmumi uh, varēs tomēr apgādāt kopējo Eiropas tirgu. Tātad, pēc iespējas lielāks preču piedāvājums, tas man šķiet ļoti būtiski. No otras puses ir arī skaidrs, ka mums jādara viss iespējamais, lai patērētāju uzsicī, uzticība Eiropas Savienībā tiešām būtu ļoti augsta un paliktu tāda. Tikai kopīgi strādājot, to varam paveikt. Protams, ir dažādi tiesiski akti, kas vēl jāprecizē, jāpapildina, un tikai tad, ja mēs sastrādāsimies ar valstu parlamentiem, tad mēs varēsim to, šo ceļu iet, un ja mēs ņemsim vērā, ka mēs nevaram valstu likumdošanas katru mazāko kritēriju uzstādīt par Eiropas Savienības pamatkritēriju. Es domāju, ka mums beigās visiem kopā ir jāskatās, kāds tad ir kopējais koncepts, ko esam pieņēmuši, un nu jāpieņem lēmums, vai šis kopīgais koncepts Eiropas pilsoņiem tiešām dod kādu labumu. Pat, ja dalība valstīs ir notikusi kādas līmeņu izmaiņas uz augšu vai uz leju. Šajā laikā, kad notiek vēlēšana kampaņas, nav tik vienkārši. Un tomēr šo principu es vēlētos nolikt kā pamatprincipu, uh, Un vismaz man šķiet svarīgi tas, ko saka ne tikai patērētāji manā apgabalā, bet visā Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, and paldies, un tagad uh, Jurčevič kungs no Polijas, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dāmas un kungi. Esmu ļoti priecīgs, ka eh, tiek organizēta šāda tikšanās reize. Uh, Sākumā es domāju, ka ir jāuzsver, ka, protams, ļoti svarīgi uh, labai Eiropas tirgus darbībai ir ne tikai tas, lai uh, darbotos uh, paturēt aizsardzības politika nacionālā līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Gribētu pievērsties uh, zināmām uh, attiecībām, proti, starp uh, klientu un tirgotāju um, runājot par līgumu vai par reklāmu, par precēm. Analīze rāda, ka uh, mēs varētu nonākt uh, situācijā, tātad, ja šis jaunais priekšlikums tika pieņemts, uh, kad uh, daži no riskiem pēc sešiem mēnešiem pārietu uz patērētāju, uz klientu, un es domāju, ka to ir vērts pārdomāt. Vai arī varbūt prasībai, prasība neatspoguļos līguma noteikumus tad arī attiecības starp patērētāju un ražotāju vai patērētāju un uzņēmumu ir būtiski neiejaukties uzņēmumu darbībā. No patērētāja puses ir vajadzīga drošība un aizsardzība, bet no uzņēmuma puses uh, ir jācenšas savukārt veidot šādu uzticību ar kvalitatīviem produktiem. Vēl gribētu atsaukties uz juridisko vīdi, kas ir saistīta ar patērētāju aizsardzību. Es atbalstu tos, kuri teica, ka šeit ir jābūt vienkāršiem noteikumiem, lai patērētāji tos varētu saprast, un tāda noteikti ir arī patērētāju vēlme. Bet no otras puses šī tiesiskā, juridiskā vīde. Uh, nedrīkst uh, kļūt par papildus slogu uzņēmumiem, jo tas, uh, uh, tā, no tā izriet ekonomiskas sekas, jo tad uh, rezultāts ekonomikā varētu būt tāds, ka uh, kāptu cenas precēm un pakalpojumiem. Es uzskatu, ka vissvarīgākais attiecībās starp patērētāju un uzņēmumu ir informācija lai tiktu sniegta pienācīga informācija par pārdotajām precēm un pakalpojumiem. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka tirgus uzraudzība vai arī jaunu noteikumu ieviešana un ietekmes novērtējums šiem noteikumiem būtu jāveic balstoties uz tiem pašiem kritērijiem, un tad to var tādā pašā veidā ieviest visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ja tiek piemērota e, vienāda interpretācija, tad tas viss vienkāršosies. Gribētu atbalstīt arī šo te uh, lūgumu, lai e, tiktu veiktas konsultācijas ar patērētājiem, jo galu galā mēs taču aizstāvam patērētājs. Paldies, un tagad Donašek kungs no Austrijas lūdzu. Siegiete, Frau Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie kolēģi no Eiropas parlamenta un nacionālajiem parlamentiem. Esmu priekšsēdētājs patērētāja aizsardzības komitejā eh, Austrijas Nacionālajā padomē parlamentā un eh, šis jautājums, kas skar daudzas jomas, patērētāja aizsardzība, ne tikai Eiropas līmenī, bet jau arī nacionālā līmenī rāda uh, zināmas problēmas. Kaut gan uh, mēs visi, es domāju, visos nacionālos parlamentos uzskatām droši vien, ka jābūt šādai kopīgai direktīvai, kas daudz lietas apvienotu. Uh, īpaši sarežģīti tas ir pilnvērtīgs, ja maksimālās harmonizācijas eh, jomā ir tas, ka visu laiku vajag orientēties uz augšu un nevis uz leju. Un ja kaut kas tiek pilnībā harmonizēts, tad kaut kas ir jāpazemina un kaut kas ir jāpaukstina, un tā ir tā problēma šeit. Un es domāju, ka eh, šeit vienkārši vajadzētu domāt par uh, likumdošanu, kā tā ir dalība valstīs. Uh, Tur vajadzētu drīzāk paredzēt minimālo harmonizāciju, tātad šo te izcelsmes valsts principu saglabāt. Bet es pilnīgi piekrītu, ka maziem solīšiem ir jādodas uz priekšu, un kā jau šodien dzirdējām, e, īpaši svarīgi ir tādās jomās kā atsaukšanas tiesības vai, piemēram, ja runa par dažādiem termiņiem, uh, Mums e, jau ir atšķirība, vai tiek e, skaitīts tikai darba dienas vai kalendārās dienas. Tātad pirmkārt to vajadzētu vienādot un harmonizēt, tas būtu ļoti būtiski. Un vēl būtiski būtu, lai e, būtu iespējama salīdzināmība degvielas, elektrības un tā tālāk cenu jomā, vai, piemēram, apdrošināšanā, lai varētu salīdzināt šos produktus atšķirīgās uh, Eh, valstīs, daudzās valstīs tā tas nav. Runājot par um, avio biļetē arī tāpat maziem solīšiem šeit vajadzētu iet uz priekšu un zināmas lietas eh, harmonizēt. Bet uh, nevajadzētu pilnīgu harmonizāciju jau no paša sākuma, jo tad, manuprāt, uh, radīsies zināmas grūtības mums. Paldies, un Tagad uh, eh, Rūlers kundze, kas ir zaļo grupas koordinātora mūsu komitejā. Paldies! Es arī gribu pateikties par šodienas viedokļu apmaiņu, jo man nav vēl izveidojies viedoklis. Pašai, man liekas, Kuņins kundzes iniciatīva ir ļoti laba, un man šķiet, ka ir svarīgi, ka mums ir izveidot darba grupa komitejā, kas nopietni pēta šos jautājumus, un šodienas viedokļu apmaiņa noteikti ir noderīga, jo Mm, detaļas noteikti varētu būt problemātiskas. Un ar to es domāju to, ka runājot tieši par subsidiaritāti, proporcionalitāti, ir jānoskaidro, kas tad ir jēdzīgs, kas būtu labs maksimālajā harmonizācijā un kurās eh, jomās eh, varbūt nevajadzētu šo pilnvērtīgo harmonizāciju, bet palikt pie šīs minimālās harmonizācijas. Uh, Eh, maksimālajā harmonizācijā problēma, protams, ir arī tāda, ka mēs zaudējam elastību dalībvalstīs, proti tad dalībvalstīm vairs nav iespējas ļoti ātri reaģēt, ja tirgi mainās ar šo pilnīgo harmonizāciju. Tā ir tā uh, sliktākā puse, bet tad atkal eh, vairs nav sadrumstalot tirgi un tas atkal ir pluss. To vajadzētu uh, nopietnāk papētīt. Uh, Žēl, ka komisijas ietekmes novērtējums par maz informācijas niedz un par maz precīzi bija runājot par plusiem un mīnusiem dalībvalstīs. Un ceram, ka no šīs viedokļa apmaiņas mēs gūsim papildus informāciju Un eh, šeit, kā deputāti, mēs eh, subsidaritātes un proporcionalitātes jautājumus un šos principus ļoti nopietni uztveram un tādējādi arī vērtēsim šo priekšlikumu. Un visbeidzot, es, protams, arī neesmu apmierināta ar šo aptvērumu, jo es domāju, ka šis te aptvērums eh, būtu jāpārbauda. Mēs esam ietvēruši tikai daļu direktīvu. Arī tas tātad nenoved pie tā, ka sadrūstulotība tiek pilnībā novērsta. Thank you very much. I then have... Paldies. Nākošais runātājs ir Google Mairs kundze no kungs atvainoja. Paldies, priekšsādātājs kundze, par to, ka es drīkst izteikties visiem valstu pārstāvjiem. Vēlos sacīt, kas var atbalstu šādu uh, brīdinājumu no pilnīgas harmonizācijas. Arī mums Austrijā ir jau ļoti augsts patērētāja aizsardzības līmenis, un mēs baidāmies, ka pilnīga harmonizācija nozīmētu jaunu robu radīšanu. Minimālās harmonizācijas princips. Un šī direktīva, kas paredz maksimālu harmonizāciju, nozīmē, ka mēs stingros Austrijas likumus vairs nevaram īsti paturēt spēkā. Tas rada nopietnas bažas, arī zinām pretestību. Pakāpenisks risinājums varētu būt labākais ceļš, tātad ar diferencētu pieeju, ar minimālo harmonizāciju un atsevišķās jomās ar pilnīgu harmonizāciju. patērētāju tiesību akī pilnīgi harmonizācijas gadījumā ir jābūt piesardzīgiem. Mēs Austrijā ar vien vēl vēlamies, lai tiktu saglabāts minimālās harmonizācijas princips. Labākajā gadījumā mēs domājam, ka atsevišķi jēdzieni attiecīgajos aktos varētu tikt izmantoti. Piemēram, tālpārdošana. Mēs domājam, ka atsevišķi noteikti, noteikumi vēl būtu jācaurskata, piemēram, iesaut, ies, iesaistot tāls, e, tiešsaistes pārdošanu, izsoles un citus pasākumus pakalpojumu izņēmumi, tie ir jāparedz patērētāja aizsardzībai. Tāpat arī loteriju pakalpojumi jāiesaista un termiņu pagarinājums. Mums svarīgi šķiet stingrāk noteikumi līguma pirms līguma nos, no, noslēgšanai un līguma izpildes laikam. Un kopumā nevajadzētu radīt konkurenci starp attīstības iespējām, uzņēmumiem tirgū un patērētāju interesēm. Mums vajadzētu maksimāli skatīties, kurš ir tas, kur ir jāaizsargā, un tas katrā ziņā ir patērētājs. Pēc tam arī tirgus mums nevajadzētu kautrēties, uzstādīt kvalitatīvas prasības un izaicināt šādi mūsu uzņēmējus Eiropā. Tāpat arī pieprasīt noteikti stingrākas kritērijas, kas tiktu ievērot arī starptautiskā mērogā. Izaicinot uzņēmējus ar noteiktiem likumdošanas aktiem, mēs varam veicināt inovatīvas attīstības un vienlaicīgi mēs varētu veicināt patērētāju uzticību, jo patērētājs spēlē lielu lomu mūsu valstīs. To mēs varētu uztvert kā signālu, veicinot pilsoņu apziņu Eiropā. Ja mums izdosies ar šādām direktīvām aizsargāt vājāko dalībnieku tirgū. Tas noteikti ir ļoti sarežģīts jautājums, un tam ir liela nozīme. Un visām iesaistītajām pusēm, īpaši kuņems kundzei, vēlu veiksmi šajā grūtajā ceļā. Paldies! Uh, thank you. Uh, then I have Mrs. Uh... Paldies. Nākošais runātājs Oliveras kundze no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Skundze. Godājumie kolēģi, pirmkārt es gribētu pateikties par uzaicinājumu uz šo sanāksmi. Iesākumā vispirms es gribētu norādīt, ka direktīva ir ļoti svarīga patērētāju aizsardzībai, taču tik tiešām, kamēr mēs uh, esam nonākuši līdz kādam līdzsvarotam punktam, mums ir vēl ļoti daudz ko darīt. Mums ir nepieciešami mehānismi, lai varētu tuvināt eh, likumdošanu pilsoņiem un lai Eiropas pilsoņi eh, būtu, eh, gūtu uzticību šajā likumdošanā. Un es ar jums vēl, es vēlētos jums darīt zināmas savas zināmas bažas par šo direktīvu un, un savas bažas, kas ir saistīts dažkārt ar milīgu reklāmu attiecībā uz uzņēmumiem, pakalpojumiem, precēm, kas ļoti bieži nostāda patērētāju sarežģītā situācijā. Un es konkrēti gribētu atsaukties uz sekojošiem notikumiem, kas, pasākumiem, kas būtu banku, finanšu operācijas. E, konkrēti ir vesela rinda institūciju, vesela rinda uzņēmumu, kas sniedz melīgu reklāmu, nepatiesu reklāmu, un e, tādajādi patērētāji ļoti bieži iekrīt iegādājoties vai izmantojot šo produkti. Un es gribētu, lai tiktu sankcionēts, e, e, uz sankcionēti uzņēmumi, kas šādas darbības veic. Es nezinu, kādi pasākumi šobrīd tiek, tiek veikti, kaut gan jau ir instrumenti un mehānismi, lai Eiropas Savienības līmenī varētu padarīt šo tematu skaidrāku un noskaidrot, kādi tad ir uh, izņēmumi no kopīgiem notikumiem, un mums ir jāzina, kā tiks praksē ieviesta un īstenot šī likumdošana, kā to varēs izmantot patērētāji. Manuprāt, ir ļoti svarīga uzraudzība un kontrole. Un es gribētu izvairīties no tā, ka, pa, ka tiktu patērētāji pakļaut ļoti melīga reklāmai. Turpina priekšsēdētāji, aicinu klausīties visus runātājs. Nākošais runātājs Ostakars Kastens no Latvijas. Ja cienījumā komisārs kundze, cienījumā priekšsēdētājs kundze, <clears throat> cienījumie valdību un parlamentu pārstāvi, pirmkārt es gribētu izteikt savu atzinību Eiropas parlamenta iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejai par iniciatīvu izskatīt un apspriest Eiropas Savienības patērētāju likuma pārņemšanu un ieviešanu dalībvalstīs. Galvenie patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi Latvijā ir noteikti patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Un pirmais patērētāja tiesība aizsardzības likums tika izstrādāts jau 1991. gadā, ņemot par pamatu Lielbritānijas pieredzi. Šobrīd likuma ievērošanu uzrauga patērētāja tiesība aizsardzības centrs, un institūcijas, kuru kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā. Spēkā esošās direktīvas, kas tiek pārskatītas priekšlikuma ietvaros, Latvijā pārņemtas patērētāja tiesība aizsardzības likumā un ministru kabineta noteikumos. Atsevišķos gadījumos ir izmantot iespēju noteikt augstāka līmeņa patērētāju aizsardzību nekā to paredz spēkā esošās direktīvas. Piemēram, Latvijas likumdošana paredz, ka distances līgumos patērētājs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā bez sodiem un sankcijām. Pašreizējā Eiropas Savienības direktīva paredz septiņu dienu periodu. Latvija kopumā atbalsta direktīvā ietverto maksimālās harmonizācijas pieeju, tomēr uzskata, ka jāseko, lai Eiropas institūcija piedāvātās normas netiktu vājinātas, mēģinot pielāgoties jau esošajiem regulējumiem dalībvalstīs. Kā rāda prakse, pieņemot iekšējā tirgus direktīvas, nevienmēr tiek ievērotas patērētāja tiesības uz brīvu preču un pakalpojumu izvēli un pilnīgas informācijas saņemšanu. Mēs uzskatām, ka tieši maksimālās harmonizācijas pieeja, kā to pierāda prakse ar direktīvu par negodīgu komercpraksi, augstā līmenī nodrošina patērētāju interešu aizsardzību. Nesen parlamenta Eiropas lietu komisijā tika skatīts jautājums par patērētāju viedokli un sūdzībām pārtikas preču marķēšanā. Šī diskusija bija balstīta uz nevalstiskajās patērētāju organizācijās saņemtajām sūdzībām un priekšlikumu Eiropas parlamenta un padomas regulai par informācijas sniegšanu patērētājiem pārtikas jomā. Galvenās pretenzijas bija par nepilnīgu marķējumu, maldinošām pārtikas īpašībām un marķējumu pārāk maziem burtiem. Tas attiecas arī uz pārtiku no ģenētiski modificētiem augiem, tādējādi nenodrošinot patērētājiem viņa tiesības lietot drošas un veselībai nekaitīgus produktus. Latvija par topošo regulu un Latvijas patērētāju viedokli jau pagājušā gada maijā iesniedza savu viedokli ANEK, aicinot to iesaistīties regulas tapšanā un sākt izstrādāt pārtikas marķēšanas standartus, kas nodrošinātu patērētājiem iegūt objektīvu informāciju par attiecīgo pārtikas produktu. Un ņemot vērā iepriekš minēto, Latvija uzskata, ka ir svarīgi noteikt ne tikai tirgotāju un pārdevēju, bet arī ražotāju atbildību par preces neatbilstību līgumā, nu, līguma noteikumiem, jo ir gadījumi, kad ražotājs ir vienīgais, pret ko patērētājiem ir tiesības vēst prasību. Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski sakārtot likumdošanas jautājumus par patērētāju kolektīvo tiesisko aizsardzību. Es uzskatu, ka ātrāk vajadzētu iedzīvināt zaļajā grāmatā paredzētos ārpus tiesu strīdu izskatīšanas mehānismus, harmonizējot maksimālās prasības šādiem veidojumiem un padarot tos pieejams arī citu dalību valstu patērētājiem. Sevišķi svarīgi tas būtu tieši dažādu pakalpojumu jomā. Un ņemot vērā iepriekš minēto, mēs uzskatām, ka būtu svarīgi nesamazināt spēkā esošajās direktīvās noteikto patērētāju aizsardzības līmeni, un ir ļoti svarīgi pieņemt tādu direktīvu, kas dos reālu ieguldījumu iekšējā tirgus stiprināšanā. Paldies! Thank you, and then I have... Uh... Paldies, un tagad Tami Tulīkungs no īrijas lūdzu. Eh, Mēram. Priekšsēdētāji, komisāri, godējumie parlamentārieši, dāmas un kungi, esmu gandrīz par iespēju piedalīties šajās debatēs, un es tiešām domāju, ka mums ir nepieciešams virzīt uz priekšu darba kārtību bez lielas kavēšanas, un pašreizējā ekonomiskā krīze varētu veidot savu veidu protekcionismu mehānismu atsevišķās dalībvalstīs, un it sevišķi mazās valstis ir, tām ir nepieciešams vairāk atbalstu. Un es domāju, ka šis ietvars varētu palīdzēt virzīt uz priekšu mūsu darba kārtību. Patērētāja padāvība ir ārkārtīgi nozīmīga lai varētu e, veidot šādu aizsardzību. Īrija atbalsta pamatprincipus. Galvenais mērķis, lai varētu stiprināt patērētāju padāvību pārobežu tirdzniecībā un lai varētu at, atvieglot uz, uzņēmēju pieju tirgumu citās valstīs. E, ir saskaņa ar eh, pasākumiem, kādi mums ir paredzēti iekšējā tirgus attīstībai. Tomēr īrijai ir savas iebildes, eh, tač, eh, kas atbilst tām, ko jau izteicu šodien agrāk Slovenija un Austrija. Un tās attiec galvenokārt uz pārdošanas un pakalpojumu līgumiem. Mums ir samērā stingri nosacījumi jau pašiem savā valstī, uh, Un pēc piedāvātās direktīvas, e, piedāvātā direktīva varētu būt ar pilnīgi pretēju iespaidu. Piemēram, e, tiesības e, atkāpties no līguma, tāpat atbildība par bojātām vai defektīvām precēm, kas ir, kur termiņi ir noteikti atšķirīgi mūsu valstī Iespējams, ka e, piedāvātie standarti ir pārāk minimāli, lai tos varētu piedāvāt maksimālas harmonizēšanas instrumentā. Un mēs uzskatām, ka e, pilna harmonizācija uz šī likuma pamata varētu novērst pie lielām plaisām starp pastāvošo situāciju un vēlamo. Paldies! Un nākošais runātais. Eh, Pīters Hauks no Bundesrātes un pēc tam Burtenbergs, eh, Bādens Virtenbergs pārstāvi. Dāmas, godātie kungi, pavisam īsi gribētu izstāstīt par Vācijas Bundesrātu nostāju. Eh, vispirms pateikšos komisārai un komisijai, manuprāt, direktīvas priekšlikums, kas tagad mums ir pieejams, ir ļoti svarīgs pamats šai diskusijai un tas var veicināt uh, arī atdzīvināt, tātad uh, veicināt tad iekšē tirgus atdzīvināšanu, un tas ir tā, kaut kas tāds, ko mēs visi atbalstām, ņemot vērā Lisabonas stratēģiju ir svarīgi, lai iekšējā tirgu ne tikai uzņēmumi un lielie koncerni var eh, sevi īstenot, tātad tika runāts par McDonaldizāciju, bet ir svarīgi, lai arī mazie un vidēji uzņēmumi varētu brīvi darboties. Un otrkārt, lai arī patērētājiem, pilsonim, eh, kā Mm, lai šis tirgus būtu kā uh, pieejams un drošs, tātad viņš kā tāds, kas ceļo, viņš patērē, viņš uh, darbojas šai tirgu, viņam arī ir jābūt uh, drošībai. Direktīvas projekts tomēr ietver dažas jomas, kurās mēs diezgan kritiski izturamies. Piemēram, piemērošanas jomas ierobežošanu uz šiem te tālpārdošanas eh, līgumiem un tam līdzīgām lietām. Mūsuprāt, šādai direktīvai vajadzētu attiekties uz visiem pasērētāju aizsardzības eh, jautājumiem un tādējādi varētu būt saskaņotāki eh, noteikumi visās jomās Eiropas Savienībā. Tāpat kā citas dalībvalsts to minēja, mums šī pilnīgā harmonizācija nav īsti pieņemama. Manuprāt, šo te ieviešanas uh, uh, procesu, iekšējā tirgus pilnveidošanas uh, procesu mēs varam sanākt arī, panākt arī tādējādi, ka mēs harmonizējam tikai daļas no jomām un citos uh, jomās uh, ieviešam tātad šādu minimālo harmonizāciju, vienkārši uh, lai nacionālā līmenī varētu labāk reaģēt uz tirgus izmaiņām nekā tas tagad ir paredzēts EGOMS likuma procedūrā. Tātad aizsardzības līmeņa samazināšana patērētājiem, kas attiecas uz Vāciju un kas attiec arī uz citām dalību valstīm, tas mums tiešām ir eh, diezgan nepieņemams. Eh, man ir arī bāžas par šiem te eh, spēlēkiem un melniem sarakstiem, jeb klauzulām. Šeit aizsardzības līmenis ir būtiski zemāks nekā Vācijā nacionālajie noteikumi, bet vēl Um, ierobežojošāks man šķiet, uh, ka tiek izmantota komitoloģijas procedūra, kur uh, varētu būt vēl uh, papildus klauzulas, un tas tiek atstāts komisijas ziņā. Manuprāt, šāda tik tālajoša izmaiņa ir jāpakļauj arī formālajai parlamentārajai procedūrai. Es te vienkārši uzsvēru atsevišķas lietas, par kurām mums šķiet, ka vēl ir vajadzīgas izmaiņas, un mēs Eh, šajā te nākotnes eh, direktīvā eh, vēlamies atstāt dalībvalstīm iespējas nacionālā līmenī reaģēt uz izaicinājumiem un izmaiņām tirgu. Paldies! Um, thank you very much. And... Paldies, un tagad baronesa Horta, kas ir uh, no apvienotās karalistes, un uh, viņa ir uh, GA apakškomitejas par sociālo politiku priekšsēdētāja uh, Lorda palātā. Okay, okay. I think we're there, we? um, I will be brief. Paldies, izteikšos īsi. Lordu parāta eh, gatavojas veikt pamatīgu pētījumu par šo direktīvu. Nu, mēs tagad esam tikai darba sākumā, un šo pēcpusdienu man tiešām bija prieks uzklausīt citu dalībvalstu bāžas. Es tikai gribētu uh, grozīt to, kas tika, tātad labot to, kas tika teikts par subsidiarietātu. Mūsu valsts valdība uzskata, ka uh, direktīva, kas apvieno uh, šos noteikums Eiropas Savienībā, uh, būtu pozitīva, tātad, lai panāktu pilnu harmonizāciju, bet uh, nevajadzētu veikt uh, pilnu harmonizāciju balstoties uz tagadējo direktīvu. Kā jau vairākums kolēģu izteicās, ir virkne būtisku trūkumu šajā direktīvā attiecībā uz patērētāju tiesībām. Un, uh, mūsu valdība un vismaz šis pagaidu skats uz šo direktīvu liecina par to, ka tas eh, būtībā eh, mazinātu drīzāk patērētāju uzticību nekā to palielinātu. Un ja šīs eh, lietas netiks novērts, tad uh, to nevar pieņemt. Un direktīvas juridiskā ietekme, un mēs par to arī dzirdēsim vēlāk, tātad uh, šī direktīva ir ļoti sarežģīta un juridiskā ietekma arī ir sarežģīta un te ir daudz kas jānoskaidro. Un arī mūsu sākotnējais uh, uh viedoklis ir tāds, ka būtu labi bijis, ja tā būtu bijusi baltā grāmata, jo tad būtu bijis vairāk laika to papētīt. Un te ir virkne direktīva, kas nav iekļauts, jo īpaši tas, kas attiecas uz pakalpojumiem, uh, tās nav iekļautas, domājot par šo jauno direktīvu. Protams, ka uh, virknei Uh, patērētāju, tad būs tikai saņemta puse, nu, nebūs uh, attiecībā uz, patērē, uz, uz pakalpojumiem, un tas varētu sagādāt grūtības nākotnē. Mēs gaidām uh, arī viedokļus no patērētā aizsardzības grupām, juridistiem, juristiem un arī uzņēmumiem, un ļoti labi uzklausīt šodienas runātājs, bet divas svarīgas lietas ir tās, ka ir vitāli svarīgi, lai Eiropa strādātu kopīgas direktīvas virzienā, bet tagadējais uh, saturs būtu tiešām nepieņems, nepieņemams uh, daudzām dalībvalstīm, ja tas samazinās patērētāja aizsardzības līmeni, un apvienotajā karalistē tas noteikti būtu grūti pieņemams parlamentā. Paldies, un visbeidzot. Uh, Ungārijas pārstāvē Leksas kundze, lūdzu. Szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Ungārijas parlaments sirsnīgi sveicina jūs un arī es IMKO komitejas vārdā no Ungārijas. Šis ir tiešām nozīmīgs darbs, kas ir paveikts patērētāja tiesība aizsardzības jomā, ko mēs esam paveikuši Ungārijā, un arī likumdošanas soļi, kas ir veikti, ir bijuši ļoti nozīmīgi un palīdzoši. Tas, kā mēs esam īstenojuši šo priekšlikumu, var sacīt tikai sekojošo. Salīdzinājumā ar iepriekšējo priekšlikumu kas tika pieņemts 97. gadā, mums daudz kas bija jāmaina. Tā kā nav pagājis pietiekam daudz laika kopš šīs pārņemšanas vai ieviešanas, nevaru jūs informēt par detaļām. Tas, ko mēs redzam tagad, ir, ka mēs ļoti precīzi varam rīkoties, mums ir nepieciešams precīzi rīkoties, sastrādājoties ar politiķiem un pilsoniskajām organizācijām. Patiesībā viņi ir apmierināti ar šo noteikumu aktualizāciju un stingrāku noteikšanu. Ungārija atbalsta šo komisijas priekšlikumu tāpat arī maksimālo harmonizāciju Katrā ziņā no tā izriet, un to mēs arī citās diskusijās esam sacījuši, ka ir ļoti svarīgi, lai visi atsevišķie noteikumi tiktu skaidri un precīzi formulēti, un lai interpretācija netiktu, eh, netiktu piedāvāts dažādas interpretācijas iespējas. Mums tomēr ir dažas šaubas. Šāda maksimāla harmonizācija, striktie not, striktos noteikums var padarīt mīkstāks, tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās. Un pateicos jums par man doto iespēju izteikties. Es gribētu pateikties visiem, kur uzstājās, un pirms es nododu sapulces vadību Roitovs kundzi, kur vadīs nākamos sēdes daļu, kura būs ļoti interesanti, jo šeit ir daži vairāki eksperti klāt kuri, da, kuri dalīsies ar mums eh, savos viedokļos attiecībā uz pā, transponēšanu, ieviešanu, stiprināšanu. Es gribētu, lai komisija varbūt eh, vispārīgi, bet nevis eh, individuāli atbild uz uzdotajiem jautājumiem, jo ir ļoti nozīmīgi tas, ka ir šāda iespēja uzdot jautājumus un atbildēt. Un es Eh, eh, piekrīt tam, un arī jūs piekrītīt, ka, lai gan šī likumdošana ir svarīga, tomēr atsevišķi uzskata nacionālā likumdošana ir labāk. Daudzi vēlas paturēt eh, nacionālo likumdošanu. Tādējādi abi šie viedokļi vienmēr visai labi saskan kopā, un tad nu mums ir jāvienojas, kādu likumdošanu mēs pieņemsim. Uh, Eh, komisāri Koņeva un Jelinkungs arī gribēs eh, teikt dažus vārdus. Diemžēl man jūs ir jāatstāj, jo man ir citas saistības, kur piedalīties. Paldies! Eh, šies bija tiešām ļoti interesantas debates, tātad skats no citas puses. Sākotnējā uzrunā Tātad man bija dažādas gaidas un dažas no tām arī apstiprinājās. Tātad es pieņēmu, ka būs daudzas valstis, kuras teiks, ka patērētāja aizsardzība viņu valstī ir vislabākā. Un kā mēs redzam, tad mēs esam tiešām stingri pārliecināti, uh, ka ne tikai Ziemeļvalstis, eh, Dānija un eh, Zviedrija, kurās ir vecākās patērētāja eh, tiesība aizsardzības organizācijas, bet arī dzirdam no Grieķijas un Portugāls šādas balsis. Tātad, izējot no tā, mēs varētu tiešām teikt un būt lepni, ka mums Eiropiešiem ir labs aizsardzības līmenis visur Eiropā, visās mūsu valstīs. Labi, Tāpēc mums ir vajadzīga kopīga Eiropas politika, jo globalizētajā pasaulē nav, eh, nepietiek ar to, ka mēs esam labi mūsu valstī, mums ir eh, jāīsteno tas, ko Eiropa eh, uztver kā patērētāja aizsardzību. Mums ir sarunas ar Ķīnu, un mums ir arī uh, arī transatlantiskais ekonomiskais dialogs ar ASV, un es būtu priecīgi, ja es varētu teikt, ko domā Eiropa, kāds ir Eiropas kopējais patērētājs atzīves līmenis, un ja es cenšos it kā pārdot uh, mūsu uh, 27 dažādās sistēmas, labi, daži no jums uh, varbūt uh, tiešām ļoti uh, labi veic savu darbu savās valstīs, bet uh, teikt, ka Eiropa visās jomās ir ļoti labā līmenī, un es kā, kā komisāri par patērēt aizsardzībām varētu sarunās aizstāvēt Eiropu, tomēr ar to vēl nepietiek. Šeit ir vēl viena interesanta lieta. Mēs runājam visu laiku par globalizāciju, un kaut kādā ziņā tomēr mēs atsakāmies saprast, ka, lai aizsargātu, piemēram, patērētāju apvienotajā karalistē, uh, Labi, tas ir ļoti labi aizsargāt patērētājus apvaidotajā karalistā, bet tas ir tikai izējas punkts. Es strādāju ar pilsoņiem no apvienotās karalistas šeit eh, Brīselē un zinu, ka viņi ir ļoti atvērti. Viņi grib būt droši, eh, ka viņi arī Brīselē būs tikpat labi aizstāvēt vai, piemēram, Grieķijā, kur viņi dodas brīvdienās. Un tāpēc eh, mums ir šī daļlaika direktīva. Uh, Pat ja jūs paliekat eh, savā valstī un ja jūs vienkārši eh, lietojat internetu, jūs varat tiešām eh, pilnībā izmantot Eiropas iekšējo tirgu. Un gribētu arī dot jums uzdevumu. Mums ir 6% pārobežu tirzniecība ņemot eh, vērā tātad patērētāja skatu punktu - 6%. Pēdējos divos gados tas pieauga par 1%, un kad sākās Eirobarometra aptaujas, jautājot patērētājiem, kāpēc viņi eh, nevēlas izmantot citus tirgus, tad atbilde bija Nebija tā, nebija langa, nebija valoda, ko varbūt būtu pirmais minējums, bet tas bija tas, ka ir nesaprotami noteikumi, ka viņi nevar, piemēram, būt droši, ka viņi, ja viņi dodas eh, brīvdienās uz Spāniju, Grieķiju vai apvienoto karalisti, ka tur būs tāda paša noteikuma kā viņu valstīs. Vai, piemēram, ja viņi vēlas eh, nopirkt televizoru Un ja mēs redzam cenas, un ir aizvien vairāk cenu salīdzināšanas uh, uh, iespēju, uh, tad šis te, šie te centieni, veikt šādus centienus un pūliņus, lai pilsoņi justos labākā patērētāji, tie ir to vērti. Tiešsaistē tie, kas pārdod preces, viņi tiešām, eh, kas pārdod savā valstī, izsaka vēlmi arī to darīt citās valstīs, bet mēs veicām eh, ietekmes novērtējumu, kas mums ļoti daudz deva, diezgan garš un sarežģīts process, bet noderīgs. Un tur tika teikt, tātad secinājumos eh, tika teikts, ka ja kāds uzņēmums vēlas to darīt, tad viņiem ir jāinvestē vairāk kā 70 tūkstoši Uh, eiro 26 dalībvalstīs, un ja mums šī direktīva būtu spēkā, tad uh, tas būtu jādara tikai vienreiz, 2063 vai kaut kas tam līdzīgs, bet tātad nedaudz virs 2000 uh, eiro, un tas būtu vienreizais maksājums par visām dalībvalstīm. valstīm. Kā patērētāji mēs gal galā samaksājam par šiem uzņēmumu izdevumiem, un mums ir jārod vairāk iespēju, kā vairot uh, patērētāju labklājību, un nevis vienkārši uh, runāt par aizsardzības līmeni un tā tālāk. Man bija ļoti prie, liels prieks uzklausīt Divi Dolīkungu no īrijas, kurš uh, minēja atvērtu protekcionismu. Un jā, tā ir. Ja um, mēs nebūsim piesardzīgi, tad uh, patērētāja aizsardzība tiks izmantota kā uh, protekcionisma instruments un konkurence tiks kļopļota. Un tieši tāpēc mums ir jāaizsargā uzņēmējdarbības iespējas, jo ja neviens to nedarīs, tad mums nebūs uzņēmumu un no tā cietīs patērētāji. Tāpēc mums ir jādara viss, lai iekšējais tirgus darbotos mūsu labā. To es gribu sasniegt. Ja jūs man jautājat, kā bez uzticības kopējam tirgum, kā mēs varam panākt, lai eiropieši justos ērti kā patērētāji jebkur, es e, ļoti labprāt pieņemšu jebkādu padomu, kādu jums būtu man dodam. Es e, redzēju, ka ir šis te 26. pāns, kas e, jums nepatika. Es zinu, kāda ir situācija apvienotajā karalistē un īrijā. Labi, mēs varētu izrēķināt Tātad, ja atgrieztos pie iepriekšējās situācijas, kad patērētāji varēja uh, jebkādu uh, tātad uh, līdzekli izvēlēties, tas es gribētu jums apliecināt, ka varēšu jums sniegt aprēķins, ko tas nozīmēs uh, patērētāju labklājībai. Uh, jo tas ir ļoti dārgi no uzņēmumu viedokļa. Un otrs jautājums par garantijām, jo Lietuvas kolēģis minēja par šo te pierādījuma pienākumu, kas pāriet uz uh, uh, tirgotāju. Tie ir seši mēneši. Kaut gan šajā um, direktīvā mums ir divu gadu juridiskā garantija, tā vietā, lai būtu seši gadi, kā citās valstīs tas ir. Bet kas ir svarīgi patērētājiem ir tieši tas, ka šis pierādījuma pienākums ir seši mēneši. Es tiešām uh, uh saku jums, ka man tas šķistu uh, liels sasniegums, ja mēs vienotos par šiem sešiem mēnešiem, kam tiešām ir uh, spēks kaut kāds, uh, ka mēs to pagarinātu līdz gadam. Uh, Visā citādi man nav nekādu iebildumu pret sešiem gadiem divu gadu vietā visur, bet atkal jūs droši vien lūksiet eh, mani jums ziņot, par kādu cenu tas ir, tātad cik tas maksā. Un tas ir arī mans jautājums, ar kuru gribu ar jums dalīties. Izņemot Austriju, kur uh, Mēs ieradīsimies 15. maijā viņa parlamentā. Esmu bijusi visos jūsu parlamentos un daudz no jums es pazīstu personīgi no saviem apmeklējumiem. Tātad es tiešām jūs uh, uzturēšu kontaktus ar jums un es gribētu uzsvērt uh, dažas no atbildēm, kas uh, man jums jāsniedz no Francijas kara man Lī kundze. Uh, Tātad es saprotu, kā, ka direktīva ir dažādi interpretēta. Man bija ļoti konstruktīva tikšanās ar Francijas patērētāju aizsardzības organizāciju, un uh, mēs vienojāmies, ka vairākums atklāto jautājumu, runājot par direktīvas aptvērumu, ir tikai uh, nepareiza interpretācija, un esmu gatava turpmākajos mēnešos uh, izskaidrot zināms jautājums, piemēram, Francija varēs saglabāt šo te viskašē sistēmu, jeb slēpto trūkumu sistēmu un par negodīgiem nosacījumiem. Eh, komisija jau apspriež visaptvarošādu sārakstu, un es esmu gatava uzlabot šo sārakstu. Es eh, īstenībā aicināju kolēģis ierasties Briselē un arī sūtīšu savus ekspertus uz turien, lai varētu būt eh, pusdienas uh, uh, diskusijas sesiju, lai noskaidrotu šos jautājumus. Slovenijas kolēģe Krečlī kundze, uh, jums varu teikt, ka Eiropas patērētāji varēs paļauties uz kopīgu optimālo aizsardzības līmeni Eiropas Savienībā. Uh, es pirms kādu laiku um, tātad runāju par diskusijām, esmu atvērts šim jautājumam. Un, ja mēs runājam par valsts autoritāšu iekļaušanu, padomu to apspriež, tas ir sarunjotājums šobrīd dalībvalstis varēs eh, pieteikt, attiecināt daļu direktīvas, piemērot daļu direktīvas, piemēram, to sadaļu, kas attiec uz garantijām, eh, uz gāzi un enerģiju. Par elektrību, gāzi, ūdeni runājot, eh, kurus neaptver Eh, pārdošanas noteikumi, taustāmu preču noteikumi nevar tikt attiecināmi uz eh, šādiem līgumiem, kas attiec uz piegādi. Tomēr atsevišķas daļas direktīvas attiec uz piegāžu līgumiem, piemēram, ūdens un gāzes piegādēm. Uh, Eh, šeit ir vispārīgi pirmstīguma informīcija, eh, konkrēti eh, noteikumi par tālpārdošanas un ārpus uzņēmumu telpām pārdošanas līgumiem. Tādējādi mums ir nepieciešams sākums, un manuprāt, tas ir labs sākums. Un es varētu vēlāk paskaidrot, ko tad mēs darām ar kolēģiem no enerģijas ģenerāla direktorātā pirmoreiz mums ir enerģijas pilsoņu, ja pilsoņu enerģijas fórums, un mēs mēģinam harmonizēt enerģijas likumu, eh, kas nebūs, eh, nebūs eh, obligāts, bet es domāju, ka tam būs sekotāji. Tālāk par pakalpojumu līgumiem, uz kuriem neatociecas pārdošanas noteikumi. Atsevišķi priekšlikuma, atsevišķas daļas attiecas uz šiem līgumiem un it īpaši. Uh, E, vispārīga pirms līguma informācija šeit tiek iesaistīta, tas arī ir spēkā uz gāzi, ūdeni, elektrību. Tibon kungam komisija sniegs e, tabulu ar analīzi katram gadījumam katrā dalībvalstī. Tas būs noderīgi mums, lai varētu skaidrot direktīvas ietekmi uz nacionālajiem likumiem. Un, manuprāt, ļoti daudz mīti tiks kliedēti un bilde būs daudz skaidrāka. Ir daudzas lietas, kurās dalībvalstis un kopīgais tirgus būs ieguvēji Ripelovs kundze. Par CFR. E, šeit bija ilgs sagatavošanās process un E, tas aizvien ir nozīmīgs iedvesmas avots. Patiesībā CFR ir kā rīku kaste un svarīgs projekts, un mums bija organizēti daudzi, daudzi semināri, un CFR tika iestrādāts uh, uh, komisijas darba stilā, piemēram, veidojot melnos sarakstus, tas arī ir CFR rezultāts. Un definīcija par eh, piegādi, tāpat kā nepieciešamība pēc konsekventa eh, pirms līguma informācijas arī tāpat šeit ietilpst. Slovēnija, Zviedrija runāja par aizsardzības līmeni, kam ir jābūt virzītam arī uz uzņēmumiem. Šeit mēs domājam par augsta līmeņa patērētāju aizsardzību no lejas uz augšu. Un mēs esam domājuši par optimālu vai alp, kas ir pietiekami augsta līmeņa aizsardzība, lai varētu patērētājs eh, būt eh, lai patērētājs varētu paļauties uz to tajā pašā laikā, neuzliekot nekādas nesaprātīgas izmaksas. Tālāk, Bistrēlo kundzei. Stirsnīgi pateicos jums, es pilnībā piekrītu jūs, jūsu priekšlikumam un ceru, ka mēs drīz tiksimies Romā un varēsim apspriest šos jautājumus. Un, manuprāt, eh, manuprāt, manā darba grupā sirsnīgi vārdi ir spējīgi darīt brīnums tālāk. Pondlišs kungs no Polijas, atvainojiet, ja es sagrozu jūsu uzvārdu izrunu, es pilnībā piekrītu, eh, ka jāatrod līdzsvars eh, starp aizsardzību un uzņēmumu administratīvajām nastām. Mani dienesti un arī es Esam organizējuši konsultācijas ar patērētāju organizācijām, ir uzsākta e, zaļā grāmata, lai varētu pārskatīt direktīvu. Šis solis jau ir pabeigts, un es to gribētu pateikt arī, ka mums ir bijušas četri e, simti jau reakcijas zaļo grāmatu. Un Austrijas kolēģiem gribu sacīt, un arī citiem, kuri šo jautājumu pieminēja. Ja 78% tirgotāji nenodarbojas ar pārobežu tirzniecību, jo noteikumi nav harmonizēti. Un, lai mēs, un ļoti, ļoti bieži, bieži daudzos gadījumos pilsoņi varētu izmantot zemākas cenas un labāks noteikumus, ir tīpaši šajā krīzes laikā. Es negribētu eh, piekāpties veidojot uh, Eh, pilsoņu tirgu, un viņi negribētu veidot eh, vienu uzņēmumu mūsu, mūsu 500 miljonu eh, patērētāju tirgumu. Taču mēs cenšamies virzamies uz vislabāko, un šobrīd ir pat vēl svarīgāk skatīt šo tirgu kā patērētāju tirgu. Šis ir otrais etaps iekšējā tirgus pabeigšanā Eiropā un 21. gadsimts daudz vairāk domā par patērētājiem, jo tieši viņi varētu veidot ekonomiku daudz ātrāk nekā agrāk. Un mums ir nepieciešams šo izm iz iespēju izmantot maksimāli. Es eh, E, esmu pārliecināti, ka mēs e, nākotnē varēsim sadarboties vēl labāk. Paldies, e, paldies, Kuņevs kundze, par atbildēm uz sniegtiem jautājumiem. Es augsti vērtēju šīs atbildes un, manuprāt, ļoti svarīgi būtu nosūtīt jautājumus un atbildes visiem nacionālajiem parlamentiem, ne tikai IMCO komitejai. Un tad es gribētu lūgt eh, kolēģiem no Čehijas senātā nākt klajā eh, jelikung, eh, Jelikungam, nākt klajā ar īsu komentāru sēdes pirmās daļas slēgšanu. Děkuji Zuzaně Rojtové za slovo. Paldies Manuprāt, tā bija ļoti sekmīga diskusija. Pēc tā, ko mēs visi dzirdējām, mēs zinām, ka, protams, sarunas vēl ilgs ilgi. Eiropas parlamentam mēs vēlām daudz veiksmes, zinot, ka ir dažādas nostājas un mēģinot tās visas apvienot. Ja tiks izmantot vienoti nosacījumi dalību valstīs, Tas noteikti būs palīdzoši, jo patērētājiem ir nepieciešama juridiska aizsardzība, bet ir, protams, arī dažādas bažas attiecībā uz vispārēju harmonizāciju, vai tā neradītu situāciju, ka augstais patērētāja aizsardzības līmenis vairs nevarētu tikt nodrošināts. Runājot par patērētāja izvēli un tiesībām, Tās ir lietas, kas līdz šim vēl nav tikušas paredzētas, bet tās arī tika pieminētas. Daži no jums norādīja subsidiaritātes principu, kas netiek ievērots šajā priekšlikumā. Citi saka, ka būtu labi, ja būtu vienotas tiesības visā kopienā, bet, protams, ņemot vērā līdzsvaru starp to, kas ir nepieciešams patērētājiem un to, kas nepieciešams uzņēmējiem. Un es ar pilnu paļāvību raugos uz komisāri un komiteju. Paldies, kolēģis uzsvēra, ka mums svarīgākais ir atrast uh, pareizo līdzsvaru. Jā, tā tas ir. Un šobrīd mūsu līdzsvars, ja mūsu nodoms ir doties uh, iedzert kafiju. Uh, lūdzu, atgriezieties trijos 3.30, tātad pusčetros eh, laicīgi uz sēdes turpinājumu. Paldies, kafija ir sagatavota ārpusē. Tudo aqui no começo da tabela to děvčica zpracovala. Máte ještě nějaký briefing? Hele, já, já teď ne. Teď Bhagavano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 Who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm -hmm. so. Dear colleague, we need to start. Uh, please take your seats. Tad lūdzu ņemiet savas vietas. Paldies, ka esat ieradušies uz mūsu starp parlamentu viedokļu apmaiņas otro darba daļu. Vispirms es gribētu tad uh, lūk savu kolēģi Sonju Parkuto no Čehijas senāta aicināt mūs šeit un sveikt tātad klātesošos. Paldies un labdien, dāmas un kungi! Vēlos tad nodot jums visiem Čehijas senāta apsveikumus. Man prieks būt šeit. Un es domāju, ka es nebūšu vienīgā kas teiks, ka šī starparlamentārā darba sesija, kuru organizēja IMCO komiteja, ir tiešām ļoti laba ideja. Ir tiešām nepieciešams pārunāt iesniegto direktīvu un ar prieku gaidīšu mūsu diskusijas otro daļu. Laiks, protams, ir ļoti svarīgs, līdz ar to es došu vārdu Ovels kungam, kurš ir Manchesteras universitātes profesors, viņš ir tiešām augsta līmeņa eksperts patērētāja tiesībās. Tā kā lūkšu jūs šobrīd iepazīstināt mūs ar jūsu komentāriem, jūsu informāciju par šo patērētāja tiesību direktīvas ieviešanu. Tas, mūsuprāt, ir ļoti būtiski. Un pēc jūsu prezentācijas mēs tad dosim uh, laiku jums uzdot jautājumus profesoram. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons profesoram. Jā, tā tad ir ļoti liels pagodinājums būt vienīgajam nepolitiķim, kurš šodien uzstāja šeit, bet tas ir arī atbildības pilns pienākums, bet nepieciešams ir runāšanas par eh, 20 minūtēs iekļauties eh, tematā par eh, patērētāju tiesību pārņemšanu, ieviešanu un īstenošanu. Man lūdza runāt par direktīvu par eh, negodīgu komercpraksi. Tomēr man likās, ka es varētu arī sniegt atsevišķu piemērs no vairākām direktīvām, kas arī ir iekļautas e, direktīvā, par kur mēs runājam šorīt. Vispārīgi es e, gribēju jums stāstīt par vairākām šīs problēmas aspektiem. Pirmkārt jau problēmas, kas saistīts ar Eiropas Savienības kopi, Eiropas kopienas tiesību aktiem, un tad ar e, pašu ieviešanu saistītās problēmas. Trešā tad ir starp maksimālo un minimālo harmonizāciju radušās problēmas. Trešā tad nu, teorētiski ir visinteresantākā, eh, jo zināmā mērā daudzas problēmas no tām, kuras mēs varam atrast tiesību aktos vai to, kā dalību valsts šos tiesību akts ievieš, to var atrisināt, darot nākotnē arvien labāk šīs lietas, bet eh, izvēle starp maksimālu vai minimālu eh, harmonizēšanu ir pamata būtiskas e, attiecībās starp nacionālajiem tiesību aktiem un kopienas tiesību aktiem, bet kas vēl ir būtiski, ir norādīt tās attiecības, kas jums ir valsts līmenī starp vispārējo likumdošanu un tieši patērētāju tiesībām. Vispirms mazliet par Eiropas kopienas tiesību aktīviem, tas saistītājiem problēmām un par e, vietējo ieviešanu. Viena no problēmām, kas ir jārisina jau Eiropas līmenī, ir nepieciešamība saskaņot definīcijas vairākās direktīvās. Iespējams, tas problēma ir radusies tāpēc, ka tās ir izstrādātas dažādā laikā tas, ko mēs šobrīd dzirdam par to, eh, par atturēšanas periodu, eh, par citiem jēdzieniem. Tādas lietas ir jāsaskaņo. Un ja tās būs konsekvences Eiropas līmenī, tad pastāv daudz lielāka iespēja, ka nacionālajie tiesību akti būs arī saskaņot pilnībā ar eh, kopienas tiesību aktiem. Jo šobrīd mēs nacionālā līmenī mēģinām labot to, kas ir nepareiz Eiropas līmenī. Uh, tai skaitā rodās arī tādas eh, tā baltie plankumi vai, vai caurumi šajā tiesību aktos, ko mēs mēģinam aizlāpīt, ja tā varētu teikt, nacionālā likumdošanā. Tad ir vairākas lielas lietas, kas ir publicētas pateicoties komisijas izstrādātai e, pētījumam, un šo dokumentu es ieteiktu kā labu informācijas avotu, kas sniedz vairāk detalizētu informāciju par šiem trūkumiem e, Eiropas kopienu tiesību aktos. Es vēlētos arī mazliet pieminēt vispārēju klauzulu lietošanu e, Eiropas tiesībās Pirmkārt, jau tā kā es pats esmu no Lielbritānijas, tad šādu vispārējais eh, klauzulas izmantošana mums ir tāds eh, dīvains fenomens. Eh, mums pat bijis lēmums par negodīgu nostiecījumu izmantošanu, kas mums īsti nav skaidrs kā koncepcija kopumā. Bet tikpat liels briesmas saistīts ar to, ka mēģinot to piemērot nacionālā līmenī, var sanākt, ka jūs vienkārši eh, turpināt strādāt nacionālā līmenī ar tiesību aktiem, eh, nepārņemot precīzi eh, kopienas tiesību akts. Un vairākas dalību valsts neprecīzi ir pārņēmuši kopienu tiesību aktu šajā jomā, kas Lielbritānija īsti nav spējusi e, arī tieši tādā pašā veidā to izdarīt. Un cik lielā mērā tad ir iespējams veikt harmonizēšanu balstoties uz vispārējām klauzulām? Manuprāt, ka e, šī lieta Freiburger komunāla bauten pret Hofstetter e, parāda ļoti labi, ka šī situācija ir jārisina nacionālajā līmenī un kas ir tieši tas gadījums, kāds bija uh, Eh, Lielbritānijas eh, gadījumā tiesprāvā pret eh, Pirmo Nacionālo banku. Un tas noteikti ir kaut kas tāds, ko nav iespējams prognozēt Eiropas līmenī, tā kā harmonizācija balstoties uz vispārējām klauzulām, tās, tām ir savu praktiski ieguvumu. Un, ja saka jā, visā Eiropas līmenī, lai to varētu propagandēt un arī izplatīt informāciju, tad, protams, nepieciešams papildus finansējums un nepieciešams eh, diezgan ilgā laika periodā arī sniegt šo informāciju. Tāpat nacionālajā līmenī ir savādāk eh, veikts regulējums balstoties uz eh, tradīcijām, kas eksistē civil tiesībās, kriminālajās tiesībās. Daudzi uzskata, ka ka patērētāja tiesības ir tikai daļa no pārējām tiesībām, nekas īpaši atšķirīgs, bet, bet tomēr valstīs ir atšķirīgas tradīcijas, kā mēs īstenojam šīs tiesības. Pat Eiropas kopienu tiesa ir e, norādījusi, ka Nīderlande nav pareizi ieviesusi šos e, tiesību prasības, paļaujoties pilnībā uz savām nacionālajām tiesību normām. Tātad tas balstās uz atšķirīgām tradīcijām, un tas noteikti arī nākotnē radīs zināmas problēmas. Protams, ka mums ir arī piemēri tam, kā tiek nepareizi e, īstenotas e, tiesību normas. Dažkārt tas rodas no tā, ka īsti netiek izprasts, ko tad Eiropas kopiena tiesība akti prasa. Tāpat ir arī kavējumi ieviešanā. Tas, protams, atšķirās katras direktīvas gadījumā un katras valsts gadījumā. Tomēr kopumā varētu teikt tā, ka kavējums ir radies kā rezultāts tam, ka cilvēki mēģina ļoti labi ieviest šīs tiesību normas. Piemēram, Lielbritānijā mums bija ļoti būtisks pārmaiņas likumdošanā, tad, kad mums bija jāpārņem Eiropas kopiena eh, direktīva, eh, tas prasīja pietiekami ilgu laiku. Un viena lieta, par ko es esmu eh, mazliet nobažījies, par ko es pēdējās dienās dzirdu, tad kritiska attieksme pret nacionālajiem tiesību aktiem, ka it kā tie būtu eh, pārāk daudz, eh, varbūt pārāk tālu iet savos eh, spriedumos, tātad mēģinot pārņemt Eiropas kopienu tiesību akts nacionālajai, nevis vienkārši to pārņemt, bet iet daudz tālāk. Tā kā mums vajadzētu uzmanīgi šeit ar kritiku tomēr uzvesties. Bet, protams, ir daudz pozitīvu ietekmu, ar ko atstāju šāda eh, saskaņošanas ar tiesību aktiem uz eh, patērētāju tiesībām. Un var teikt, ka Eiropas eh, radītā ietekme ir novedusi pie tā, ka praktiski visās nacionālajās dalību valstīs ir labāka situācija patērētāju tiesībās. Un komisārs Kanevas sacīja, Kuņevas sacījusi, ka ir, protams, problēma paskaidrot to ķīniešiem vai amerikāņiem. Bet es teiktu, ka nē, pietiek mums šobrīd ar pamat jēdzieniem mēs varam izskaidrot šo modeli, kāds mums ir, kāds ir mūsu nacionālais konteksts. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir mēģināt rast precīzu līdzsvaru starp Eiropas un nacionālajām kompetences jomām. Bet mums ir arī jādomā par to, vai mēs esam aizņemti ar patērētāju tiesību izskatīšanu, vai tomēr daudz plašāk skatīsimies uh, par to, kā tas saskan ar mūsu nacionālajiem tiesību aktiem, lai tie ietilptu kopējos līguma tiesībās. Līdz ar to mums ir jāizlēm, vai tas mums ir pietiekami svarīgi, lai mēs mēģinātu patērētāju tiesības uh, ietilpināt plašākā nacionālajā kontekstā. Tātad pirmais piemērs par uh, negodīgas komercprakses direktīvu. Manuprāt, šeit var labi redzēt, ka Lielbritānijā ietekme ir bijusi ļoti liela uz to, uh, kā mēs strādājam, darbojamies ar negodīgu komerci prakses. Mēs reformējām 22 likumus, lai varētu šo direktīvu ieviest. Tā kā viens uh, likumdošanas akts pat no 68. gada tika atcelts. Kopumā tā ir bijusi visnotaļ pozitīva direktīvas ieviešana Tomēr joprojām ir zināmas bažas par direktīvas interpretāciju, par to, ko nozīmē īsi šīs vispārējās klauzulas un kādu iespēju tās atstāja. Tad vēl viena piezīme. Es eh, Eiropas parlamentam gatavoju eh, prezentāciju par šo tematu un uh, tiešām man arī izteicās kolēģi, ka ir novērojams kritums šais e, tiesību, tiesu praksēs par negodīgu komercpraksi. Tā kā izskatās, ka no e, juristu viedokļu ir tiešām labāki šie tiesību akti. Un šobrīd ir daudz grūtāk e, nonākt līdz tiesu uh, tiesas sēdēm līdz tiesas procesiem par šiem, e, par šiem attiecīgajiem negodīgiem komercpraksēm. Tātad e, direktīva par negodīgu komercpraksi un tās attieks, attiecības ar e, citām direktīvām, tātad mēs esam centušies skatīt, kādas iespējas tas atstās uz patērētāju tiesībām. Un interesanti ir tas, ka savstarpējās attiecībās starp uzņēmumiem mums e, harmonizācija ir minimāla. Izskatās, ka patērētājiem tas ir nepieciešams un uzņēmumiem nē. Iespējams, ka šeit ir jāskaidro, kādēļ tas tā ir. Un viena no problēmām šeit saistīta ar to, ka patērētāja tiesības kļūst par tādu kā izolētu salu pēdiņās, kas tādā veidā ir e, kļuvusi par atšķirīgu nošķirtu iepriekš formulētu tiesību normu, kā nošķirtu tiesību normu. Un Eiropas parlaments ir veicis pētījumu šeit direktīvas saistībā par to, kāda var būt pieeja e, dažās valstīs, piemēram, Austrijā un Vācijā, tur, kur iepriekš bija ļoti stingri likumi, vispārējais klauzuls, kas eh, aptvēra gan eh, uzņēmumu savstarpējās attiecības, gan uzņēmumu un patērētāju eh, attiecības. Viņas saglabāja arī tādu vienotu pieeju nacionālajos tiesību aktos, kas nozīmēja, ka nacionālais, nacionālās tiesību akts tomēr bija atšķirīgi no Eiropas līmeņa tiesību aktiem. Un tas nozīmēja to, ka uh, bija atšķirības starp eh, nacionālā un Eiropas līmeni, kamēr citas valstis, Beļģija, Francija, Itālija šeit ir minēta kā piemēri, izvēlējās ieviest konkrētus patērētāju tiesību likumus. Līdz ar to tie tiek izcelti no kopējiem tiesību normu principiem, un tā ir vēl viena problēma, pie kuras es pievērsīšos pēc brīža. I think it's true to say that Manuprāt, ir, varam droši teikt, ka komisija e, ir samērā apmierināta ar negodīgas komercprakses e, direktīvu, ir spējuši sasniegt to, ko viņi ir vēlējušies izdarīt, un visdrīzāk viņi to var izdarīt arī ar e, patērētāju tiesību direktīvu. Šeit gan varētu būt problēmas ar ieviešanu dalību valstīs. Un dalību valstis visdrīzāk varētu mēģināt izmantot minimālo harmonizāciju. Un tad visi piemēri, kurus es uh, minu, tie ir iekļauti Eiropas kopienu patērētāju likumdošanas aktu apkopojumā. Tātad, tālāk. Kas notiek, ja dalība valstis iet tālāk par Eiropas kopienas direktīvu kompetences? Vai viņi to var darīt? Atbildi šeit varētu būt dažādas atkarībā no konteksta. Šeit es varu minēt trīs piemērus. Piemēram, direktīva attiektos tikai uz iepriekš formulētiem standarta liku, līgumiem, vai dalību valstis tad var uh, ieviest savas normas šajā aspektā. Es teiktu, ka lielākā daļa no mums noteikti atbildētu, ka jā, dalību valstis var iet tālāk nekā to nosaka direktīva. Bet paskatīsimies eh, uz otru direktīvu. Tad vai dalība valstis varētu uh, iet arī tālāk par šo direktīvu par pārdošanu uh, no mājas pie mājas? Tā tad vai tā varētu darīt? Ja tas pārsniedz 60 eiro slieksni, vai tas ir atļauts? Vai direktīva ir tā sastādīta, ka to nav iespējams pārkāpt. Un pēdējais piemērs, ko es minēju jau no rīta, tad tikko būs spēkā patērētāja tiesību direktīva. Tā ļaus jums saglabāt vispārējos līguma tiesības. Es to īsti tā nesaprotu šo. Varbūt Franči tiešām eh, priecājas to dzirdot, bet es īsti nesaprotu, kā tas būtu savietojams ar maksimālu harmonizācijas direktīvu. Neteiksim, ka es pilnībā atbalstu pašu maksimālas harmonizācijas ideju, bet būtu dīvaini eh, pieļaut maksimālu harmonizāciju, noteikt to kā obligātu un to tā pašā laikā pieļaut arī nacionālā tiesība aktos eh, izvēlēties minimālu harmonizāciju. Tā, tagad apskatīsim e, minimālo harmonizāciju dalību valstīs. Līdz ar to tas varētu nonākt, novest pie tā, ka ir beidzot saskaņoti vismaz minimālā līmenī Eiropas e, kopienas tiesību akti un nacionālie tiesību akti. Tātad vai varam izveidot vienotus tiesību aktus? aktus. Tas, protams, balstīsies uz informācijas nodošanu, uz eh, citām jomām, kuras apskat šīs direktīvas. Bet jo vairāk būs šīs tiesību normas saistītas ar vispārējiem, eh, vispārējām līgumtiesībām, tad tiešām tā Eh, atbildi, ko komisija deva par to, ka tas ne, neietekmēs vispārējās līguma tiesības, tas arī parāda, kāda ir situācija. Situācija ir tāda, kur patērētāji va, varētu pat vairs negribēt, ka viņiem tiek piemērotas patērētāju tiesības. Es, protams, eh, cenšos izvairīties no citu valstu piemēra minēšanas, tā lai eh, kādam no klātesošiem ekspertiem nerastos iebildumi. Cenšos uh, Eh, minēt pārsvarā piemērs no savas valsts, bet eh, profesors Zovs, Zols no Polijas nesen minēja vienā no eh, konferencēm par, par līguma tiesībām. Minēja piemēru tātad, ka Polija izvēlējās ieviest pārdošanas direktīvu, tad viņi to izvēlējās darīt, ar, ar atsevišķām nu, noteikumu normām, kas balstās uz civilu kodeksu. Tātad tas bija savādāks risinājums nekā tas, kas direktīvā noteikts. Un tad jautājums bija tāds, vai patērētājiem būtu ļauts atteikties no sava statusa kā patērētājiem tas, jo ta, tas būtu dīvains risinājums, bet eh, parasti jau nav atļauts atņemt patērētājiem tiesības eh, būt par patērētājiem, bet šeit jautājums ir otrāds, vai paši patērētāji var atteikties no tā. Tā varbūt ir paša polijas eh, pārstāv izdarītā izvēle, bet varbūt tas var sekot arī kā piemērs citām valstīm. Tālāk mana valsts Lielbritānija, kur man ir vairākas eh, bāžas, varētu teikt, par pārdošanas direktīvu. Pirmkārt, mēs, mēs varētu zaudēt tiesības zināmā mērā, ka mēs varam atteikties no precēm pamatojoties uz tām, ka tās ir defekts. Tad tās būtu spēkā, ja man būs paļautos uz direktīvu, vai es varu teikt, eh, ka es nevēlos būt patērētājs, vai es varu būt eh, tādā statusā kā uzņēmums, vai tas ir iespējams. Tātad šeit publicitāte un e, visi citi aspekti, kas ir Eiropas e, kopienā e, īpaši īstenoti, lai aizsargātu patērētāju tiesības, bet šobrīd izskatās, ka vietējā līmenī izdevīgāk būs būt uzņēmumam. Tad par harmonizāciju Man, man liekas, ka mums ir daudz vairāk jākoncentrējās uz kontekstu, kurā tiek minēti šie argumenti. Zināmos kontekstos es piekrītu, ka maksimālā harmonizācija ir tiešām nepieciešams piemērs uh, iekšējā tirgus uzlabošanai. Tas ir, uh, nu, piemēram, attiecībā uz noteikumiem par marķēšanu, par eh, standarta līgumiem, par reklāmas saturu tās ir visi jomas, kur varētu būt ļoti laba maksimāla harmonizācija. Bet ir arī citi e, noteikumi, kur, kurus būtu vēlams harmonizēt, piemēram, atteikšanās tiesības, informēšanas pienākumi. Un šajā konkrētajā piemērā saskaņā ar finanšu pakalpojumu direktīvu, lai panāktu vienošanos, uh, tad direktīvā bija jāiekļauj 32 eh, informēšanas pienākums, kas bija eh, praktiski aptvēra visas dalību valstis. Bet ir arī vispārējais noteikumi, kas ļoti minimāli ietekmēja tu, jūsu pienākums un kurus nav nepieciešams harmonizēt. ir ļoti būtiski un svarīgi jautājumi, kas saistās ar maksimālu harmonizāciju. Tai ir būtiskas priekšrocības, bet tās zinām mērā nozīmēs arī samaksāt ar kaut ko. Un šī rīta debatēs mēs jau runājam par to, ka mēs varētu atteikties no koncesijām, ja esam pārliecināti, ka ar to varēs panākt tiešām jūtam uzlabojumu iekšējā tirgu, kas nesīs labumu visiem. Mēs riskējam ar to, ka zaudēsim tradicionālās nacionālās aizsardzības iespējas, kas varētu nozīmēt to, ka mēs eh, būtu tādas, nonākšana pie tādas situācijas, kurā patērētāja tiesība būtu kā atsevišķa no pārējām tiesību normām nodalīta daļa. Un tiešām pastāv risks, ka problēmas, ar, ar kurām saskarās pastā, patērētāji, ar, uz tām nevarēs pietiekami ātri reaģēt pēc Eiropas principiem. Tad pavisam īsi par īstenošanu centīšos piecās minūtēs iekļauties. Tad, kad mēs runājam par praktisku īstenošanu, šeit tad ir jāatgriežas pie jautājuma par to, cik nopietni mēs domājam saskaņot tiesību normas balstoties uz vispārīgām klauzulām, kas ir ieviesas balstoties uz atšķirīgām tradīcijām dažādās Eiropas valstīs. Piekļuvet tiesībām, taisnīgumam. Mēs dzirdējām uh, piemēru Vācijā, kur viens dienas laikā ir iespējams aizliegt konkrētu reklāmu. Citās valstīs tas varētu būt daudz sarežģītāk. Šāds tiesas uzlikts aizliegums ir viena no universālām metodēm, un tā tā ir kļūst pateicoties Eiropas komisijai. Bet kā tā tiek ievērota un īstenota, tas atšķirās katrā uh, dalību valstī. Un ja tiek mēģināts panākt eh, tiesa eh, izdot aizliegumu pret konkrētu, ties, eh, pret konkrētu normu līgumā, tad vajadzētu arī mēģināt panākt, lai šī pati norma netiktu piemērota citiem citiem patērētājiem konkrētā līgumā. Un tad atbild bija tāda, ka tas nav iespējams, jo konkrētā atsevišķā gadījumā tas var nebūt uh, negodīgi. Zināmā loģika jau tur ir. Tomēr Lielbritānijā, vismaz Lielbritānijā, nedomāju, ka ir nepieciešama tāda abstrakta kontrola pār negodīgu komercpraksi. Tas nozīmē, ka jūs vienmēr varētu uh, iekļaut šīs diskriminējošas normas vai negodīgas normas uh, konkrētā līgumā, pamatojot to ar to, ka šajā konkrētā kontekstā tas ir pieļaujams un nepieciešams. Līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir ļoti atšķirīgs pieejas pie, eh, pie šo tiesību normu īstenošanas dalību valstīs arī atšķirās tas, kas eh, darbojās šajā jomā. Citur tās ir vietējās organizācijas, citur īpaši izveidotas aģentūras. Tāpat mums ir arī atšķirīgs uzsvars uz uh, to, kurā tiesību daļā tas ietilpst, vai negodīgas komercprāks ir pakļauta kriminālu tiesību daļai vai tomēr civil tiesībām. Šobrīd Lielbritānijā nevar pieprasīt pēc, e, kompensāciju par e, negodīgas komercpraks radītiem zaudējumiem balsoties uz kriminālu likumu. Lielbritānijā tas nav iespējams. Manuprāt, jums, kā dalību valstu pārstāvjiem, būtu nepieciešams motivēt regulātorus un likumdevējus skatīt to visu perspektīvā. Jums ir jāatrod veids parādīt to, kā šie pārobežu jautājumi atstāja iespaidu arī nacionāla līmenī. Ir vienkārši saskatīt, cik tas svarīgi ir vienas valsts ietvaros, bet eh, jāsaskat arī tas, kā tas varētu ietekmēt Eiropas pilsoņus kopumā, pāri valstu robežām. Un šeit mums jāskata dažādas aizsardzības līmeņus. Ja mums ir centralizēta sistēma kā Lielbritānijā, kur mums ir katrā pilsētā pārstāvēt patērētāja tiesība aizsardzības organizācija un šī sadarbības starp Nacionālo valdību un Briseli izskatās tāds attālināts process. Kā tad būtu iespējams saskatīt šo nozīmību, ja es skatos uz vietējā līmeņa jautājumiem, un nodrošināt to, ka no vietējā līmeņa šīs problēmas tiek nodots nacionālā līmenī, un nacionālās līmenis tad tālāk tās nodot uz Briseli. Protams, ka ir jāskatās daudz plašāk. Jāiekļauj tos cilvēks, kas eh, nodarbojas ar īstenošanas jautājumiem tieši uz vietas, kas varbūt nav nacionālo iestāžu pārstāvi. Tas būtu, protams, vienkāršāk, ja katrā valstī ir centralizēta šāda īstenošanas sistēma, bet ne, ne katrā valstī tāda ir. Izskatās, ka mazliet esmu jau pārtērējis savu atvēlēto laiku, līdz ar to noslēgumā varu pateikt to, ka es labprāt uzklausītu arī nacionālo perspektīvu no dažādajām dalību valstīm. Paldies! Uh, was... Paldies! Bija ārkārtīgi interesanta informācija no Lielbritānijas. Bija interesanti uzzināt, kā izskatās likumi Lielbritānijā. Diezgan tradicionāli likumi, teiksim. Nu, un tagad būs komentāri no manas puses. Pat esmu strādājis par senatoru Čehijā. Mēs esam jaunās dalība valstis, varbūt netiek jaunas, bet, nu, samērā jaunas. Pirms, kādam, pirms kādiem sešiem gadiem mēs ļoti ātri harmonizējam savus likumus. Un es atceros, kā Jautājumi par negodīgu komerci praksi bija ārkārtīgi svarīgi patērētāja tiesību jomā. Man bija ļoti interesanti, jo tad, kad IMCO komitejā tika apstiprināta šī direktīva, tad mēs nolēmām pieņemt to zemākā līmenī, zemākā harmonizācijas līmenī nekā mums piedāvāja komisija. Un tas bija arī zemāks līmenis nekā Čehijas likumos paredzētais aizsardzības līmenis. Un tas pats attiecas arī uz daudzām citām jaunajām dalību valstīm. Un tad varbūt šā gadījumā rodas problēma. Kā Eiropas Savienībā tiek harmonizētas patērētāja tiesības, Un jaunajās dalībvalstīs bieži vien harmonizācijas līmenis ir augstāks nekā vecajās dalībvalstīs. Un mums ir ārkārtīgi svarīgi šeit rast šo līdzsvaru, tā lai varētu uzlabot harmonizāciju patērētāju tiesībām, tā lai tiešām visi varētu Eiropas Savienībā šos likumus saprast un izmantot. Ja mēs saprotam, ka tieši iespēja izmantot uh, pārrobežu tirgu ir viena no Eiropas Savienības būtiskākajām daļām. Mladinova kungs tagad viņš ir aina referents pār transponēšanu. Vai jūs esat gatavs? Uzstāties Inka komitejas vārdā. Jā, paldies. Atzīšos, ka viena no interesantākajām lietām, ko es varēju, kurā es varēju piedalīties divu gadu laikā, ir tieši pārskats par direktīvu par negodīgo komercpraksi. Tagad tāds vispārīgāks komentārs, un es varētu piekrist jūsu teiktajam, un arī tam, kas tika teikts diskusijas sākumā, diemžēl es nevarēju piedalīties, bet svarīga doma. Nikolai, vai jūs varētu aizpildīt savus veidlapas? jo mums ir nepieciešams zināt, kas no jums plāno uzstāties, lūdzu. Eiropas parlaments. Parlamentam ir nepieciešams kopā ar nacionālajiem parlamentiem iesaistīties sadarbībā, lai izveidotu tādu rīcību apkopojumu standartu, pārskatot konkrētas direktīvas. Runājot par negodīgo komerci praksi, bija ļoti interesanti. Mums visiem varētu pat teikt, ka tā bija mazliet par agru. Būtu interesanti uzzināt arī jūsu viedokli. Bija diezgan grūti saņemt informāciju no dalību valstīm, tā lai varētu apkopot pietiekam daudz informācijas, lai secinātu, vai tiešām situācija ir uzlabojusies. Ir trīs momenti kas ir iekļaut mūsu ziņojumā. Būtu interesanti uzzināt arī Nacionālo parlamentu kolēģu viedokli. Nu, vispirms tas ir jautājums par svīps, par pārbaudēm. Ir tīpaši attiecībā uz zvanu melodiju pārbaudēm. Manuprāt, vajadzētu turpināt. Un turpināt šo darbu regulāri un pārbaudīt šo situāciju. Otrakārt, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem runājot par pārrobežu elementiem, par kuriem jūs arī tikko runājat. Ja mēs runājam par patērētāju sadarbības tīklu, un šeit tiešām dalība valstī situācija ir atšķirīga. Un ir liela vajadzība pievērst īpašu uzmanību jaunajām dalībvalstīm. Es šeit negribu teikt, ka vecās dalībvalstī situācija ir vienāda, bet, manuprāt, tieši jaunajām dalībvalstīm ir nepieciešama papildu palīdzību. Reitovs kundze ļoti pareizi pateica, ka sarunu laikā mūsu valstīm bija jātiek galā ar likumu kalnu. Un bieži vien radās arī problēmas ar īstenošanu. Daļai kaut vai tādēļ, ka likumu skaits bija pārāk liels. Protams, mēs esam daudz ko iemācījušies. Arī šajā gadījumā vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga šajā ziņojumā, ir norāda uz to, ka parlaments plāno nākotnē atbalstīt Eiropas patērētāja centru tīkla, un, manuprāt, šādā gadījumā būs informācija par to, kas reāli notiek valstīs, nu tad mēs varēsim izmantot šo informāciju mūsu pārskatā. Nobeigumā teikšu arī, un varbūt šeit mēs tam nu mazliet atpalikuši, un tas ir saistīts ar to, ka nepieciešams piešķirt svarīgāku lomu informācijas kampaņām Eiropā. It īpaši, ja mēs runājam par kampaņām, kas informē patērētājs par viņu tiesībām. Mēs ļoti bieži runājam par informācijas kampaņām un bieži arī sakām, ka komisija vajadzētu tā arī rīkoties, bet, manuprāt, šobrīd nav pietiekam daudz rīcības. Manuprāt, ir arī dalību valstu atbildība, ka ir nepieciešams piedāvāt ne tikai atbilstošas resursus, bet arī vadlīnijas nacionālajā līmenī. Šeit komisija, Eiropas līmenī arī varētu ko darīt. Varbūt tāda rokas grāmatas uzņēmumiem, kur būtu iekļauti šie pārrobežu elementi, tā lai palīdzētu dalību valstīm. Nu, viens no piemēriem ir apvienotās karalistes publikācija, ko publicēja viņa regulējošā iestāde, un būtu ļoti interesanti paskatīties, ko viņa dara un kā to varētu izmantot citās valstīs. Manuprāt, šobrīd mēs esam tikuši tik tālu, ka ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību divām lietām. Nu, vispirms ir jāsaprot, kur kad ir īstais brīdis, lai mēs varētu pārskatīt direktīvas īstenošanu, tā lai mēs tiešām varētu konstatēt reāls problēmas un piedāvāt reāls risinājumus. Un otrais moments, ka varbūt vajadzētu izveidot tādu kā kontrols lapu, tā lai mēs Eiropas Savienībā un arī Nacionālais parlamentos varētu izmantot šādu iespēju, lai pārbaudītu visus atbilstošus aspektus. Jo ir tā, ka, ja mūs interesē kā konkrēts normatīvais akts tiek ieviests, tad mums šeit Briselē un arī kolēģiem, kas strādā ministrijās, tā, lai mēs izmantotu to pašu kontrols lapu, to pašu instrumentu kasti, tā, lai mēs varētu līdzīgi izvērtēt situāciju. Tie nu bija komentāri no manas puses, bet noteikti diskusiju laikā mēs saņemsim komentārus no dalību valstīm, no nacionālajiem parlamentiem. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Nacionālo parlamentu deputāti. Jūs varat pastāstīt par savu pieredzi, kā tiek transponēti un ieviesti Eiropas Savienības normatīvie akti. Varbūt jūs varētu sagatavot arī, uh, aizpildīt nelielu veidlapu, kas atbilstoši ļaus jums izteikties. Un lūdzu, mana, mana līdzpriekšsēdētāja, kas arī varētu uzstāties ar dažiem komentāriem. Paldies! Manuprāt, mēs esam saņēmuši ļoti interesantu informāciju, interesantu perspektīvu attiecību uz Eiropas direktīvu transponēšanu. Principi jau ir pieminēti un par šiem principiem ir jārunā no savas puses. Pieminēšu to, ka ir jānoskaidro, kāda ir dalību valstu situācija, kāda ir nostāja attiecībā uz transponēšanu. Manuprāt, Čehijas situācija varētu būt līdzīga situācija jūsu valstī. Varētu teikt, ka parlaments ir diezgan pasīvs šajā gadījumā, jo parasti ir tā, ka tieši valdība nāk klajā ar priekšlikumu par to, kā varētu transponēt konkrētu direktīvu, un parasti viņi to dara ar normatīvā akta projektu. Un tad deputāti vai senāts, kā nu kurā valstī, sniedz savus komentārus un atbilstoši balso par vai pret. Bet pēc būtības šajā gadījumā tieši valdībai ir aktīva loma. Neskatoties uz visām problēmām, esošajām un potenciālām, kas saistītas ar šīs direktīvas pār patērētāju aizsardzību transponēšanu, es uzskatu, ka pats būtiskākais ir konstatēt esošo situāciju. Jau tagad, it īpaši jaunajās dalību valstīs, patērētāja tiesības ir, tiek aizsargāts arvien labāk. Piemēram, Čehijas republikā. Pirmais likums tā pa 90. gadu sākumā. Un, manuprāt, ļoti interesanti izsekot, kā šī situācija ir mainījusies gan juridiski, gan arī praktiski. Attiecībā uz informācijas kampaņām, manuprāt, šādas kampaņas ir ārkārtīgi svarīgas. Čehijā, piemēram, ir bijuši gadījumi par, kad tika izmantot negodīga komercprakse, uh, un šajos gadījumos patērētājiem nebija iespēju griezties, jo viņi nezināja, kur. Un, nu, par laimi viņi uzrakstīja vēstuli parlamentam, nu tad mēs varam viņiem palīdzēt. Čehijā mēs varam skaidri konstatēt, ka patērētāji bieži vien nav informēti par to, kādas viņiem ir tiesības un kur šīs tiesības var aizstāvēt. Tāpēc man ļoti patīk ideja, ka tiks radīti centri, kas nodrošinās informāciju patērētājiem un palīdzēs viņiem. Un ir paredzēts arī patērētāju aizsardzības sadarbības tīkls. Tur jau ir uzsākts labs darbs un esam dzirdējuši pozitīvus rezultātus. Paldies, profesor Kungs, un varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis par to, cik efektīvi notiek ieviešana pāri robežam. Kas man šķita īpaši interesants komentārā, ir tas, ka vairāk jautājumi par pārrobežu ieviešanu pēc būtības nav saistīti ar materiālam tiesībām. Tā pašā laikā, kad godīgas komercprakses birojas izskatīja konkrēti jautājumu pret Beļģijas uzņēmumu, tad viņi Viņiem bija jāiesaistās ļoti sarežģītās juridiskās debatēs par to, kādi, kāda normatīvā bāze ir jāpiemēro šajā gadījumā, vai nu Beļģija, Beļģijas vai kāda cita. Tad viņiem bija nepieciešams izskatīt reālu situāciju, šis uzņēmums darbojas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, gan ārpus Eiropas Savienības, un bija nepieciešams konstatēt vispirms, vai Beļģijas tiesē vispār bija jurisdikcija šajā gadījumā. Manuprāt, tas ļoti kavē lietu izskatīšanu, jā, ir notikus, notikus, noticis darījums pāri robežām, un tas ietekmē tiesvedību. Interesanti lieta tieši šajā konkrētajā gadījumā bija tas, ka jautājums, kā lietu ierosināja apvienotās karalistes institūcija, Un šī lieta tika, tika ierosināta e, Beļģijas tiesā. Manuprāt, būtu bijis daudz vieglāk, ja to pašu darītu Beļģijas institūcija. Šeit sadarbībai būtu iespēja pilnveidoties. Dažreiz mēs konstatējam nopietnas problēmas tieši saistībā ar tiesisko kompetenci, jo nevienmēr ir viegli iesniegt lietu pret kādu patērētāju vai uzņēmumu pat savā valstī, nerunājot par situācijām pāri robežām. Manuprāt, būtu pareizāk, ja ir kāda nacionālā iestāde, kas ir atbildīga pār visām situācijām savā valstī, un lai nebūtu nepieciešams iesaistīties citas valsts institūcija. Tāpat, protams, būs problēmas, bet tas ir daļai risinājums. Mēs saprotam, ka bieži vien šis problēmas, kas rodas pārobežu darījumos, nav tik interesants tieslietu profesoriem. Bieži vien šīs problēmas ir ļoti praktiskas un tikpat praktiski ir jārisina. Es atceros savus studenta gadus un tad mēs diskutējām par to, kā varētu izmantot, izmantot budžeta naudu, lai nodrošinātu pieju tiesvedībai. Un Diskusija rezultātā izkristalizējies, ka vislabākais veids, kā tērēt budžeta naudu, ir sniegt cilvēkiem informāciju par viņu kā patērētāju tiesībām. Un ir ļoti svarīgi sniegt atbilstošu apmācību pārdevējiem. Jo dažreiz ir tā, ka patērētājs, pircējs dodas pie kāda pārdevēja, un šim pārdevējam savukārt nav pareizas izpratnes par reālu tiesisko situāciju. Mums bija tieši tāda situācija par pakāpojumu direktīvu. Un šajā gadījumā, piemēram, vienkārši trūka informācijas, jo normatīvu aktu varēja pārprast, un pārdevēja to bieži vien arī pārprata. Tātad, manuprāt, jūsu uzsvers ļoti pareizi, ka ir nepieciešami ļoti praktiski pasākumi, lai patērētē labāk apzinātu savas tiesības. Ir jādomā par godīgu komercpraksi, un jāpiedāvā patērētājiem atbilstoša informācija tā, lai viņi uzzinātu par savām tiesībām. Jāpiedāvā arī mehānismi tā, lai varētu šīs tiesības īstenot arī iespējas uh, uzsākt privātu tiesvedību, lai strīdi tiktu izskatīti. Tur ir ļoti praktiski soļi, kas ir jāspēr. Un būtu nepieciešams arī uh, rast risinājumus attiecībā uz nacionāliem regulātoriem, lai viņi varētu piedāvāt vietējos risinājumus. Paldies! Paldies! Nu, šobrīd neviens nav pieteicies uzdot jautājumu. Nu, tad varētu varbūt uzdot jautājums par citām lietām, par uh, patērētāja tiesībām, patērētāja aizsardzību, un varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis starp attiecībā uz sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, jo mums ir laiks, lai pievērstu šādam svarīgām diskusijām. Lisabons līgums, piemēram, tur parlamentam, Eiropas parlamentam, arī nacionālajiem parlamentam tiks piešķirta piešķirts papildu tiesības, un nacionālajie parlamenti tiks iesaistīti procesā, likumdošanas procesā daudz plašāk. Varbūt izmēģināsim tagad. Yes, one or two. Who? Who? Baroness. Uh, Baroness. Um, it, I just thought it might be um, yes. Baroness Howarth from Baronese Hārta no apvienotās karalistes, no Lordu palātas. Es nepieteicos jautājumam, jo ir tiešām interesanti paskatīties, kā situācija veidojas. Piemēram, Lordu palātā ir atsevišķa komiteja, kurā ir vairākas apakškomitejas, un kopumā tur ir 80 deputāti, kas piedalās tieši Eiropas Savienības direktīvu izskatīšanā. Un mēs tiešām esam, tiešām esam atbildīgi par atsevišķiem Eiropas Savienības normatīvu aktu izskatīšanu un, un ko mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt diskusijas. Šai gadījumā mums bija iespēja iesaistīties pietiekami agri, un mēs varējām atbilstoši konsultēties ar valdību, lai uzzinātu, kā viņ, viņu prāt direktīva tiek piemērota. Un tad, ja mēs saskatām kādas problēmas vai sarežģījumus, tad mēs varam uzsākt oficiālo procedūru tā, lai pārbaudītu, kā šī direktīva tiek īstenot. Un varbūt varētu mudināt arī kolēģis no citām valstīm. Varbūt jūs arī varētu ieskatīties rūpīgāk. Jo situācija ir tāda, jo vairāk mums ir informācijas, jo vairāk ir zināšanu un datu par ietekmi uz patērētājiem, informāciju par līgumtiesību piemērošanas aspektiem, un tad mēs varētu saņemt arī papildu informāciju no citām dalību valstīm. Manuprāt, šajā gadījumā mums būs laba informācija, mēs varēsim šo informāciju nosūtīt arī komisiju, un tāda komisija varētu nākt klajā ar labu normatīvo aktu, kas tiešām veicinātu patērētāju aizsardzību. Uh, thank you very much. Paldies. Vai ir vēl kādi komentāri, citi ieteikumi varbūt, varbūt kāds grib padalīties pieredzē? Tad uh, mēs esam nonākuši situācijā, kad mēs varam ietaupīt laiku un tad eh, veicot tādu viedokļu apkopojumu, mēs varētu slēgt šodienas darbu stundu ātrāk, ja jūs neiebilstat. Tad mums ir ar kolēģi jāsagatavo eh, noslēguma piezīmes. Tad šobrīd izziņoju 5 minūšu pārtraukumu.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 Ideš pa ti. Tak, gre toma, što ti s menom budemo. Ja se ne dočekam, budem s tem s kim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 aby mm, se, aby se to, aby to trošku jako tohle, a já pak přečtu závěr, když já ještě budu jako z toho, jo? Takže, no. And then you can invite at five o'clock. Yeah, yeah, I know. I know. Mm-hmm. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for your. Uh, Paldies uh, par jūsu pacietību. Turpināsim tad šobrīd ar mūsu darba sesijas pēdējo daļu un lūkšu tad savu Eh, līdz priekšsarētāji eh, izteikt komentārus noslēgumā. Dāmas un kungi, tad sveicināti vēlreiz. Man lūdza veikt kopsavilkumu par debatēm, kas mums tā īsti arī nenotika. Mēs dzirdējām eksperta viedokļi, tas bija ļoti interesants, bet eh, mums īsti komentāru par to nebija, bet varu noteikti pateikt, ka šie piemēri no Lorda palāts un viņa pieeja direktīvai arī bija interesanti, un mēs noteikti varēsim šo viedokli izmantot. Uh, Tāpat es varu pieminēt, ka es piedalījos arī eh, pirmajā sesijā, tā bija ļoti interesanti. Mēs eh, dzirdējām, ka Čehija atbalsta eh, pilnvērtīgu harmonizāciju, tomēr no otras puses ir arī skaidrs, ka atsevišķu nacionālo parlamentu viedoklis pamatā balstās uz viņu konkrēto situāciju, kas saistīta ar patērētāju tiesību aizsardzību viņu valstīs. Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams vairāk strādāt pie pārobežu sadarbības Tad jautājums aktuāls par to, cik lielā mērā patērētāja tiesība aizsardzībā, patērētāja tiesībām ir jābūt tikai un vienīgi patērētāja tiesībām, cik lielā mērā tās būtu jāsaist ar līgumtiesībām. Manuprāt, tas ir bijis ļoti interesants darbs šodien. Es gribu jums pateikties visiem. Un to es daru kā pašreizējās prezidentūras valsts pārstāve. Šis jautājums pēc būtības ir ļoti svarīgs, kuru Eiropas parlaments un Nacionāla parlaments skatīs arī turpmāk. Es ceru, ka Lisabonas līgums tiks ratificēts, un tad nacionālajie parlamenti tiksies daudz biežāk un apmainīsies ar viedokļiem. Paldies! Paldies, un šobrīd vēlos jūs informēt par priekšlikumu kāds ir izstrādāts noslēguma komentāriem. Ja kāds tiem nepiekrīt, tad jums ir iespēja izteikt labojums. Tāda pašreizējā patērētāja tiesība eh, izteikšu eh, ir diezgan svarīga. Un tas nozīmē to, ka pašreizējā kontekstā tikai efektīvi funkcionējoši iekšējais tirgus var palīdzēt Eiropas eh, Savienībai atkopties no pašreizējās ekonomiskās krīzes. Uh, un tā pašā laikā ir nepieciešams ievērot eh, subsidaritātes principu. Vispārēja vienprātība par harmonizācijas uh, nepieciešamība tika pausta no gandrīz visu Nacionālo parlamentu puses, e, un to uzsvēra arī lielākā daļa e, no tiem, kur izteica komentārs, ka katrā ziņā e, tās rezultātā nevajadzētu nonākt pie zemāka patērētāja tiesība aizsardzību līmeņa. Tāpat ir skaidrs, ka lielākā daļa no klātesošajiem piekrīt šo, šī priekšlikuma izvirzītajiem mērķiem, un pauž e, lielu nepieciešamību turpināt patērētāju tiesību aizsardzību visās dalību valstīs. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt, lai to ievērotu visi uzņēmēji visā Eiropas Savienībā. Tāpat tika atzīmēts, ka pilnas harmonizācijas e, seku izvērtēšana e, dalību valstīs ir jāveic pirms turpinās tālāks darbs šai jomā dalībnieki prasīja lielāku skaidrību par definīcijām un darbības jomu, labāku izpratni par attiecībām starp šo konkrēto tiesību aktu priekšlikumu un citām tiesību normām. Tāpat komentāri par ceturto nodaļu saistībā ar līgumtiesībām var novest pie pietiekam lielas uh, pietiekami liela elastīguma šo normu īstenošanā. Ko, izteiktie komentāri tiks ņemt vērā, pārskatot komisijas priekšlikumu. Noslēgumā vēlos jūs atgādināt par turpmāko IMCO komitejas darbu. Pie šī priekšlikuma tiks izdots darba dokuments līdz nedēļas beigām. Uh, Protams, ka tas tiks izsūtīts Nacionālo parlamentu biedriem komentāriem. Vai ir no jums puses komentāri? Vai jūs piekrītat? Vai visi piekrīt? Paldies jums! Manuprāt, ir ļoti svarīgi, it īpaši pašiniciatīvas eh, referentiem par patērētāju tiesībām mēs pieņemsim šos grozījumus. Tur ir ļoti daudz grozījumu šai direktīvai. Visdrīzāk tas notiks nākamajā, nākamajā pilnvaru termiņā parlamentam. Un man jāuzsver, ka sadarbības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir ļoti būtiska. Un es ceru, ka mēs tiksimies nākamajā reizē. Un šobrīd es vēlētos uzaicināt jūs uz kokteļiem. Un lūdzām sagatavot um, sagatavot kokteļus nevis sešos, kā bija sākotnēji plānots, bet piecos, tā kā pēc desmit minūtēm kokteļi būs gatavi un jūs visi esat laipni aicināti. Tā kā nevienam jautājumu nav, tad mēs varam pievērsties darbam. Tad vienīgie, kas uzdev jautājumu, bija kundze no Čehijas eh, un eh, kundze no Lielbritānijas. Jā, paldies visiem par uzmanību.